Damen un Herren, ich darf die Sitzung eröffnen. Dāmas un kungi, sāksim šodienas sēdi. Dāmas un kungi, es labprāt gribētu sākt šodienas sēdi, vai par darba kārtību ir kādi paziņojumi? Jā, lūdzu, Lunāčeks kundze. Pirms mēs sāksim balsošanu, es gribēju tikai pateikt, ka esmu aizmirsusi savu balsošanas karti plenārsēžu zālē. Lūdzu, pieskaitiet manas balsis atsevišķi, lūdzu. Ir astoņi no rīta. Think, uh, Domāju, ka jūs varat mierīgi aiziet uz plenārsēžu zāli, paņemt karti, un tad jūs būsiet laicīgi ieradusies arī uz balsošanu. But then we will count it if it's the right direction. Bet ba balss pieskaitīsim tikai tad, ja tā uh, tiks nodota pareizi. For... Es zinu kādu citu, kas arī ir aizmirsis uh, kārti plenārsēžu zālē. Tas esmu es. <laughs> oh, I have my people brought it now. <laughs> yeah. So We have Leyland Arif Yunis here today and yesterday in Strasbourg. Uh, Lēla Junēsā uh, ir pie mums ieradusies, un mēs uh, zina, jūs noteikti zināt, ka uh, APET komiteja ir strādājusi pie šiem jautājumiem. Viņi uh, bija nominēti Sāharo balvai 2014. gadā, uh, tūlīt pēc uh, ieslodzījuma un mēs varējām um, palīdzēt um, ar um, medicīnisko aprūpu šeit slimnīcā, un tāpat arī tika piešķirt nauda, un jo īpaši dr. Vits uh, darīja ļoti daudz, lai glābtu dzīvības. Un tieši tāpēc arī viņi ir tik priecīgi, tāpat uh, jāpriecājas par atbrīvošanu, viņi tā dzīvo Nīderlandē. Uh, un arī viņu meitai ir piešķirts patvērums. Nīderlandes varas iestādes ir piešķīrušas patvērumu. Domāju, ka tas bija iespējams tāpēc, ka tika iesaistītas arī Azerbaidžāns varas iestādes un notika ļoti gāras un plašas konsultācijas. Pēc ārstēšanas Berlīnē viņi vairs nav uh, slimnīcā, bet, protams, dažas mm, veselības problēmas vairs saglabājušās. Mēs viņus veiksim šeit 9.45, tad, kad būs beigusies mūsu sanāksme, un dosim vārdus dažām minūtēm. Paldies! Es vēlētos pateikties šajā gadījumā Vai es gribētu pabeigt savu teikumu. Vienlaicīgi es gribētu pateikties arī mūsu draugam Žerāram, kurš ieguldīja ļoti daudz darba šīs lietas risināšanā. Es patiešām neesmu pieredzējis daudz šādu gadījumu, un bez viņa tas nebūtu bijis iespējams. Lunačekas kundze, iepriekšādātāji, Es eh, gribēju tikai um, paust pateicību, proti, es gribēju pateikties jums um, la, par to, ko jūs um, izdarījāt, lai Junis varētu tikt atbrīvot no cietuma. Lielas paldies jums! Paldies! Tagad sāksim balsošanu. Tātad eh, te ir runa par eh, atzinu projektu, kas groza um, rezolūciju. Referents ir um, eh, Sarījuš Voļskis. Vai jums ir kas sakāms? Mm, pirms soda izpildes. Es gribētu aicināt visus balsot entuziastiski, ar prieku, jo Ukraina to ir pelnījusi. Ah, for the amendments. Oh, he's again Schaffhauser. Schaffhauser grozījums. Ļoti vienkārši. Mm, kāds pārsteigums. So. Tātad, kurš ir par pirmo un otro grozījumu? Pret? Atturas? Norādīts. Kurš ir par visu atzinumu?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 3 pret 6 atturas. Tātad 42. Nav nekā. Tagad balsosim par trešajām valstīm, kuru pilsoņiem ir vajadzīgas vīzas. Vai tas atkal ir sariešu vojska ziņojums? Mm. Mamikin ziņojums par Gruziju. Kurš par pirmo un otro grozījumu? Pret? Atturas? Noraidīts. Tagad elektroniskais balsojums par visu atzinumu. Sākam balsot, beidzam balsot. 43 pār, 5 pret, 3 atturas. Apsveicam. Mikam nav. Tagad par Kosovu. Epitideus un e, Šāphauzera kungs ir iesniegts grozījums, kuri ir pār viņu grozījumu. Pret, atturas, norēdīts. Tagad elektroniskais balsojums par visu atzinumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 38 pāra, 7 pret, 6 atturas. Lunečikas kundze vēlējās izteikties. Apsveicam jūs eh, ar jūsu ziņojumu. Paldies priekšādātāji, paldies arī visiem, kas man atbalstīja. Es pieteicos runāt tāpēc, ka, kā jūs zināt, Pilsoņu brīvību komitejā, kur Tāņa Fajona ir referente, uh, ir um, um, pieprasījums atlikt balsojumu no nākamās nedēļas uz septembri. Un es priecājos, ka mēs šeit, ārlietu komitejā, esam spēruši pirmo soli, lai vīzu liberalizācija um, varētu tikt īstenota attiecībās Kosovas pilsoņiem. Kā jūs zinat, tā ir vienīgā valsts no Balkānu valstīm, kur pilsoņi nevar brīvi ceļot. Bet eh, tas ir arī signāls Kosovas politiķiem, gan valdībā esošajiem, gan arī opozicionāriem. Uh, Kosovā vēl ir jāpaveic divas lietas, lai nodrošinātu, ka arī eh, šīs parlaments, mūsu komiteja, Lība komiteja un arī plenārsēdi nobalsotu par, un arī, lai padome sniegtu savu atbalstu. Tas nozīmē, ka robežu demarkācija mm, ir eh, jāratificē um, asamblējā. Es eh, tieši tāpēc aicinu Kosovas parlamentāriešus nekavējoties to darīt. Kosovas valdībai ir jānodrošina tālāks progress attiecībā uz organizētās noziedzības un korupcijas izmeklēšanu. Tie ir divi no mērķiem, kas vēl ir jāsasniedz. Parlaments ir apņēmības pilns virzīties uz priekšu, lai nodrošinātu bezvīzu režīmu Kosovas pilsoņiem, taču arī kosoviešiem pašiem ir uh, kaut kas jāizdara. Tagad uh, ir pienācis laiks rīkoties tieši viņiem, lai nodrošinātu bezvīzu režīmu saviem pilsoņiem. Paldies! Tad tagad sestais darba kārtības punkts - Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodola enerģijas jomā. Šākis kundze, Havita kungs, Šākis eh, kungs ir atbildīgs Inta komitejā. Havita kungs, lūdzu. Labrīt! Lielas paldies, priekšādātāji! Šis ir uh, viens no interesantākajiem uh, darbiem, kurā esmu iesaistījies um, parlamentā. Es, es zinu, ka mm, parlamenta deputāti un arī tie, kas seko līdzi mūsu darbam, noteikti uh, ir pauduši ļoti spēcīgu viedokli par Irānu. Jūs un arī daudz citi kolēģi devās uz uh, Teherānu un tas tika darīts pēc Mogarīnī kundzes pieprasījuma un pirms uh, kodolenerģijas nolīkuma. Mēs mēģinājām veicināt uzticēšanos, gribējām panākt politisku vienošanos, un tagad parlaments mēģina spēlēt savu lomu, lai nodibinātu labākas attiecības ar Irānu, kas nāktu par labu visām iesaistītajām pusēm tuvākajā nākotnē. Uh, Es sadarbojos ar jums, an, ar Irānas darba grupu, ar Mogherīnī kundzi un viņas dienestiem, lai uh, paveiktu šo darbu nedēļās pēc manas nozīmēšanas. Šajā uh, nedēļas nogalē došos atkal uz uh, Teherānu pēc šīs pirmās viedokļa apmaiņas, un es ceru, ka šis ziņojums atbalstīs panākto progresu darba grupā, ko vadīja Mogarīnī kundze. Uh, un uh, kur visa Eiropas Savienība tiek iesaistīta. Un es ceru, ka tas uh, liks labus pamatus nākamajam periodam. Es, protams, saprotu, ka parlamentā ir arī tādi, kas kritizē Irānu. Es uh, šos viedokļus ņemu vērā. Šis ziņojums ir ļoti godīgs, un es centos mm, panākt tādu pozīciju, kas ļautu radīt vienprātību parlamentā un kas varētu arī nodrošināt konstruktīvus procesus. Es, um, es gribētu, lai visas politiskās grupas to saprot, ka tieši šāda motivācija ir ziņojuma pamatā. Tātad mēs šeit um, izklāstam, kādas attiecības mēs vēlamies, un arī sakām, kas mums ir jāizdara, lai šīs attiecības veidotos šādā glūtnē. Mēs nesakām, ka mēs varēsim pavisam ātri normalizēt attiecības. Galu galā izolācijas periods ir bijis ļoti garš, un tieši tāpēc uh, periods, kur tiks veidot uzticēšanās, arī būs garš un no abām pusēm būs jāiegulda daudz darba, tāpat arī būs vajadzīga cieņa no abām pusēm. Ir jānodrošina atklātība, tāpat arī ir vajadzīgs tāds realistisks izvērtējums par pašreizējo situāciju. Mums ir arī jāsaprot, kur pastāv viedokļu atšķirības, un mums ir jāatrod veids, kā paust šīs viedokļu atšķirības. Mēs nevaram bloķēt panākto progresu mēs nevaram arī noliegt, ka šīs izjūtas ir tāds ļoti spēcīgs no abām pusēm. Tieši tāpēc esmu mēģinājis runāt par to, ka mums ir pakāpeniski jāveido attiecības dažādās politikas jomās, kur mēs varam vienoties. Un tāpat arī mums ir mm, jāpauž viedokļu atšķirības, kur tādas pastāv. Es eh, ceru, ka vairākums šajā komitejā un arī parlamentā varēs to atbalstīt. Ziņojumā mēs sakām, ka mums ir jāatbalsta um, šīs jaunās infrastruktūras, ko atbalsta arī komisija un ārējās darbības dienests. Mēs arī aicinām at atjaunot delegāciju Teherānā. Vairākas delegācijas par to iestājās, un mēs esam vairāk kārt par to balsojuši arī parlamentā. Mums vajadzētu paust šo atbalstu vēlreiz arī šajā ziņojumā. Mēs atbalstam arī parlamentāro sadarbību Uzskatām, ka tādai vajadzētu pastāvēt starp Irānu un Eiropas Savienību. Teherāns delegācijas priekšādātājs izvirzīja priekšlikumu Irānas kolēģiem. Proti e, mums vajadzētu uzsākt e, parlamentāro dialogu pret terorismu jautājumos, jo no abām pusēm pastāv ļoti liela interese. Tāpat arī mums ir jādomā, kā gūt labumu no e, šādām attiecībām. Mēs esam vairāk kārt atkārtojuši šo priekšlikumu, un mēs vēlamies paplašināt uh, starp parlamentārās attiecības. Es uh, cilvēktiesību jautājumus arī skatu ļoti atklāti. Esmu aktīvs cilvēktiesību apakškomitejas deputāts. Tāpat arī iepriekš uh, koordinēju mūsu grupas uh, cilvēktiesību apakšgrupu. Uh, Un es domāju, ka neviens nevarēs iebilst, ka uh, arī agrāk uh, savā pieredzē vienmēr esmu aktīvi iestājies par cilvēktiesībām. Bet es nedomāju, ka šajā ziņojumā vajadzētu rakstīt kaut ko tādu, kas mums pašiem liktu justies labi, bet kas neko mums neļautu panākt attiecībā uz cilvēktiesību aktīvistiem Irānā. Tieši tāpēc es pavadīju ļoti daudz laika kopā ar Irānas partneriem, uh, lai saprastu, ko tieši mums vajadzētu teikt, ko mums vajadzētu likt šajā ziņojumā, kas mums ļautu uzlabot situāciju Irānā. Un ar tādu pazemību es gribētu teikt, ka manis iesniegtie grozījumi iespējams eh, to varētu panākt, un es gribētu jūs aicināt tos atbalstīt. Es eh, lieku uzsveru uz vairākiem punktiem. Mums vajadzētu atbalstīt to, ka mm, ir jau uzsākts eh, cilvēktiesību dialogs, politiskā dialoga ietveros, tas ir jāapsveic. Es lieku uzsveru arī uz nāves sodu izmantošanu un jo īpaši aicinu uzlikt moratoriju jauniešu nāves sodu izpildē. Irāna ir parakstījusi konvenciju par bērnu tiesībām un eh, tā konsekventi arī ievēro savus starptautiskos pienākumus. Domāju, ka šādā veidā mēs varēsim panākt progresu. Uh, Otrā joma, kur es eh, tā detalizēti uh, eh, lieku uzsvaru šajā atzinumā, ir tas, ka 80% no nāvesodu izpildēm Irānā tiek veiktas tieši attiecībā uz narkotiku noziegumiem. Esmu runājis ar narkotiku aģentūru Irānā, un viņi saprot, ka pašreizējā narkotiku politika nedarbojas. Viņi arī atzīst savu atbildību, bet viņa vēlas arī sadarbību. Un Mēģelisā ir pausta gatavība samazināt nāvisodu izpildes narkotika noziegumos. Ja mēs varētu sadarboties ar Irānu uh, narkotiku politikas jomā, ja mēs varētu sniegt tādu maigu atbalstu šādām iniciatīvām uh, Irānā, lai samazinātu nāvisodu izpildes par šādiem noziegumiem, tad mēs arī varētu kaut ko panākt, uh, mēģinot samazināt nāvisodus Irānā. Uh, Mēs eh, ceram, ka tas arī varētu nodrošināt rezultātus šajos procesos, un es gribētu jūs aicināt atbalstīt visus šos grozījumus. Attiecībā uz tirzniecību un ekonomiku tirzniecības komiteja gatavo atzinumu par šiem jautājumiem. Es arī esmu iesaistīts šajā atzinumu gatavošanā. Un teksts, ko es jums lieku priekšā, ir atbilstošs um, šī atzinuma projektam. Mēs sakām, ka procesa sākumā mums vajadzētu domāt par Irānas PTO dalību, un kolēģi, kas nav uh, iesaistījušies šajā darbā, iespējams domās, ka šis mērķis ir pārāk augsts. Bet šeit ir iekļauti vairāki posmi, tātad uh, šis process ir ļoti garš, un pirms tam tiks pielikts punkts, paies ļoti ilgs laiks. Bet ir vajadzīgi šie starpposmi, un tātad ir runa par pretkorupciju, par caurdzamību, par uh, uh, uzticēšanos um, investoru vidē, un tas viss nāktu par labu Irānas ekonomikai. Ja mēs izveidosim šo starpposmu mērķi, tad mēs ļausim arī veidot uzticēšanos starp Irānu un Eiropas Savienību. Bet vienlaicīgi mēs varēsim atrisināt arī daudzus citus jautājumus, bet darīsim to tādā cieņpilnā veidā. Attiecībā uz ASV banku sankcijām eh, gribētu teikt, ka tas kaitē ļoti daudziem Eiropas Savienības uzņēmumiem. Uh, 15 eh, dalībvalstis, kas ir pārstāvētas arī šajā telpā, eh, to ekonomikas ministrijas ir nosūtījušas delegācijas uz Irānu pēc eh, kodolīguma parakstīšanas. Visas mūsu valstis vēlas uzlabot ekonomiskās attiecības ar Irānu, un uzņēmējdarbības vide arī vēlētos to panākt. Bet ir jūtama bloķēšana, jo pastāv šīs ekstrateritoriālās sankcijas no ASV puses. Uh, Džons Kerijs ir ticies ar Mogherīni un ārvalstu ministriem Eiropas Savienībā, lai sagatavotu paziņojumu, kā tam pielikt punktu, bet es domāju, ka mēs ar saviem ziņojumiem arī varētu kaut ko darīt. Pēdējais attiecībā uz ekonomiku. Esmu runājis gan par kvalitāti, gan par kvantitāti attiecībā uz investīcijām. Un, uh, tad, kad tika atklāt, uh, atli, uh, uh, atceltas sankcijas, tad arī varēja paskatīties, kā tas ietekmē starptautiskos standārtus. Un es domāju, ka arī Irānas gadījumā mēs varētu kaut ko tam līdzīgu novērot. Nākamais par Eiropas Savienības sadarbību dažādās nozarēs. Neatkārtošu tās visas tagad, bet eh, šajā ziņā mēs nevēlamies pārrakstīt kodolīgumu. līgumu. Daži Vašingtonā vēlas to darīt, bet viņi negūs vajadzīgo atbalstu. Tāpat arī ir daži Teherānā, kas vēlas to darīt, bet arī viņiem nav atbalsta. Eh, šīs intereses ir minoritāras, un es domāju, ka Eiropas parlaments, ja tas pieņem šādu viedokli, arī būs minoritārā pozīcijā. Šajā ziņojumā es neiekļauju detalizētu analīzi par kodolu līgumu. Tas ir Mogherīnī kundzes un viņas darbinieku kompetencē. Es vairāk te skatu eh, kodolu līgumu saistību ar enerģiju, ar atjaunīgo enerģiju. Uh, ar um, kodolenerģijas drošību, ar tās izmantošanu civiliem mērķiem, ar um, bēgļu pārvaldību, ar tehnoloģijām, ar investīcijām, skolām, ar cilvēku kontaktiem. Tātad te ir vesela virkne jomu, kas um, nāktu par labu parastiem cilvēkiem, gan Eiropas Savienības pilsoņiem, gan arī īrāņiem. Un uh, tāpat mēs šeit arī izklāstam veselu darba kārtību, kā to varētu panākt. Un kura atainojas arī sarunas starp uh, Mogherīnī kundzi un Irānas ārvalstu ministriju. Un uh, ir arī nesens uh, paziņojums. Pēdējā ziņām daļā es runāju par reģionālo lomu, un es nemaz neslēpju to, un es domāju, ka Broka kungs man šeit piekrīt, ka mana galvenā motivācija iesaistoties šajā darbā ir tas, ka uh, Ja mēs varēsim veidot konstruktīvas attiecības irā, ar Irānu, tas ļaus mums pārvarēt reģionālos konfliktus, kas pašlaik notiek Jemenā, Lībijā, Sīrijā, protams, un arī eh, citās nestabilās valstīs, piemēram, Libānā. Protams, mēs nesakām, ka tas ir tikai Irānas ziņojums. Nu, protams, cilvēki var tā teikt, bet uzskatu, ka tas uzreiz izraisīs viedokļu atšķirības un tas uh, mums neļaus arī atrisināt konfliktus. Uzskatu, ka sadarbojoties ar Irānu, panākot, ka viņi sēžas pie sarunu galda, mums ir iespēja pārvarēt šos reģionālos konfliktus. Apsolīju Belderkungam un arī citiem, kas ir par Izrēlu, ka mums visiem vajadzētu būt par Izrēlu, jo es uzskatu, ka es esmu gan par Izrēlu, gan par Palestīnu. Tā ir mana nostāja un tā ir arī manas grupas nostāja. Šajā ziņojumā mēs tā ļoti piesardzīgi sakām, ka visu tuvo austrumu valstu miers un stabilitāte, un es šeit pat lietoju vārdus bez izņēmuma, ir atkarīgs no uh, šādiem mērķiem. Uzskatu, ka Irānā ir ļoti spēcīga ebreja kopiena, un tas mums ļaus veicināt mieru un stabilitāti šajā reģionā. Šos vārdus es izvēlējos ļoti uzmanīgi, Un, ja cilvēkiem rodas kaut kādas problēmas attiecībā ar Izraels un Palestīnas mm, situāciju, tad aicinātu viņus izmanīt šo, izlasīt šo ziņojumu ļoti rūpīgi, lai viņi redzētu, cik piesardzīgi šie vārdi ir izvēlēti. Esmu uh, mēģinājis nodrošināt, lai visi sensitīvie un uh, pretrunīgi elementi šajā ziņojumā uh, tiktu iepriekš ar jums izrunāti. Es respektēju visu viedokļus, un es saprotu, ka viedokļi šajos jautājumos var būt ļoti izteikti. Sadarbošos ar visām grupām, sadarbojos ar visām grupām un arī mēģināju panākt, lai šis ziņojums būtu pēc iespējas labāks, un arī ši, šajā nedēļas nogalē turpināšu darbu. Paldies! Thank you. Iran might be... Paldies! Irāna varētu kļūt par mūsu svarīgāko sabiedrotos, jūs tā uzklaus un Nu, tad lūdzu, Predakungs. Paldies, priekšstādākungs. Es gribētu teikt paldies mūsu kolēģim Hovita kungam par prezentāciju un arī par viņa interesi par šo jautājumu. Nu, protams, jautājums par stratēģiju pēc kodolvienošanās ir um, nozīmīgs. Es uh, saprotu ekonomiskos tirdzniecības uh, iemeslus, Ričards arī par tiem tikko runāja. Un arī, protams, ģeopolitiskie motīvi jāievēro, ja mēs runājam par tādu dziļāku uh, saistību ar šo valsti. Bet es domāju, ka mums jābūt ir daudz, nu, tomēr um, prātīgākiem. Uh, Nu, mūsu kolēģis stāstījums bija gandrīz tāds ļoti iesaistošs. Pirms gada diskutējām plenārsēdē par kodolu vienošanos, un tad jau izteicām cerību, ka būs politiskās reformas un izmaiņas cilvēktiesību jomā. Tas bija pirms gada. Un, ja mēs tagad salīdzinām situāciju, kāda pirms gada un tagad, jāsaka, ka situācija ir pasliktinājusies. Uh, soda izpilžu 2015. gadā ir lielākā 15 gadu uh, laikā. Sieviešu situācija pasliktinās, uh, mazā uh, minoritātes reliģiskās tiek uh, apspiestas. Tā ir situācija. Un Ričards uh, runāja arī par to, ka ir šis uh, cilvēktiesību koordinātora amats. Tātad tā perspektīva, kuru es. Uh, šeit redz. Un par nāvis soda jautājumu ne, nepiekrītam, ko saka piektajā paragrāfā, jo šeit nav vienkārši tikai viedokļa atšķirība. Mūsu nostāja attiecībā uz nāvis sodu ir viena no centrālajām vispār šo vērtību sarakstā, kuras aizstāv. Un nevar teikt, ka tie šeit tikai viedokļa atšķirība. Septītajā paragrāfā ir teikts, ka tad, kad tiek diskutēts par eh, ietvaru līgumiem par tirdzniecību, un 18. Eh, paragrāfā runā par vīzu liberalizāciju noteiktam personu lokam, bet tad, nu, pirms tam ir jāprasa cilvēktiesību ievērošana, manuprāt. Un man pārliecība ir tāda, ka, nu, nav jābūt akliem šīs kodola vienošanās dēļ. Es domāju, ka mums jāpaliek runājot par uh, konkrētiem uzlabojumiem. Un šādā uh, izpratnē es gribētu, lai uh, šis ziņojums tiktu uh, sabalansēts uh, attiecībā uz tiesību jautājumu. Nu, tas ir tas, ko gribēju uh, teikt. Es pats iesniegšu vairākus grozījumus šādā izpratnē un vairāk kārt esam lūguši sociāldemokrātiem. Uh, runāt par Irānu un uh, Saudarābiju, jo viņi ir ļoti uh, kritiski par uh, Saudarābiju un ļoti um, atbalstoši attiecībā uz Irānu. Un šī, uh, šī, šī atšķirības starp šītiem un sunītiem tomēr ir ļoti spēcīga. Es domāju, mm, mums jāizsakās lakoniskāk, jo Magrinī kundze citādi eh, ieradīsies, un eh, mums vēl desmit cilvēkiem ir jāizsakās. Mm, tagad līdz kungs. Man tikai minūte vajag. Es vēlos izcelt situāciju, kā jau predikungs izdarīja, Ričards runāja par navas sodiem tūkstošiem cilvēku bija šādā situācijā pagājušo gadu Tirānā. Uz to vajadzētu fokusēties. Un arī ienāk pieprasījumi no irāniešu kopienas eh, Vācijā, un mums eh, tiešām nevajadzētu atstāt viņus novērtā. Paldies, Tano kungs! Fatīgā kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Man divi jātājumi. Vispirms uh, nāvesodi. Ne tikai nāvesodu skaits, bet uh, arī faktiska dinamika. Kaut arī šo režīmu sauc par mērenu, uh, bet nāvis, izpildīto nāvis sodu skaits pieaug. Tā ir problēma. Nopietna problēma. Un otrkārt, reģionālās drošības aspekts, par ko mēs runājam. Kāda būtu Irānas loma sadā, Asāda režīma atbalstīšanā? Kāds varētu būt pienesums Sīrijas krīzes atrisināšanā? Tad arī terorismu apkarošana un Irānas loma šajā procesā. Attieksme pret organizācijām kā Hamas. Nā, iespējams, Irānas vēlme sadarboties ar mums, apkrojot teroristus. Paldies, Haki kundze. Paldies priekšsēdētāji un paldies Ričard par. Uh, detalizēto darbu pie šī dosie. Ļoti žēl, ka tik vēlu mēs uh, runājam par kodolenerģiju, bet uh, labāk vēlāk nekā nekad. Es to, to esmu nodarbojusies intā, nu, par tam nepievērsīšos šobrīd, bet parlamenta pamata loma ir izstrādāt darba kārtību attiecībām ar Irānu un nebūt naīviem. Um, mm, Islāma republikas iekārta. Uh, ja iekļauj reformistus un uh, konservatīvo uh, uzskatu piekritējus. Un um, te paliek um, vesela virkne problēma ar demokrātiskumu, neatkarīgām vēlēšanām, korupciju, uh, augstā līmenī, terorismu atbalstīšanā un Asada režīmu atbalstīšanā, kas turpina bombardēt savus pilsoņus. Šajā komitejā mēs esam skatījuši diezgan sīki situāciju Irānā, un mums uh, kļuva skaidrs, uh, cik uh, dziļas tur ir problēmas iesakņotas, un cik ļoti mums jāfokusējas uz cilvēku kapitālu, kas ir vislabākais resurs valstī, labi izglītoti cilvēki, kas gatavi iepazīt arī pasauli, bet uh, kam bieži par to jāmaksā augsta cena. Es runāju arī par preses brīvību, vārda brīvību, arī ir vidas problēmas, kas apgrūtina sadarbību un enerģētikas politika, kas nav gluži visaptveroši. Tā kā te nopietnas problēmas paliek, kaut arī ir izdevības. Nevajadzētu būt naiviem un uh, realistiski jāizvērtē mūsu iespējas. Te. Nākamā runātāja. Paldies priekšsādātājiem. Um, pagājušā jūlijā vienošanās um, un sankciju atcelšana nozīmē, ka beidzas uh, šī izolētība mm, Irānai, un Irāna tagad kļūst par vadošu spēlētāju tuvajos austrumos, un mm, Irānas ekonomika var attīstīties un augt. Irānas līdzdalība var palīdzēt atrisināt reģionālos konfliktus, mēs veicam te monitoringu pozitīvā veidā, bet eh, daži grupējumi reģionā izmanto situāciju, lai mm, kurinātu reliģisko naidu un uh, uzturētu uh, šos konfliktus, un tas Šis periods nav viegls Irānas pilsoņiem. Un cerams, ka mums izdosies konstruktīvs dialogs ar Irānu, lai uh, uzbūvētu sastarpēju uzticēšanos. Šo dialogu vēlamies turpināt parlamentā. Vēlamies arī konstruktīvas attiecības ar Irānu. Es vēlos apsveikt Hovita kungu ar labi padarīto darbu. Ziņojums izskatās sabalansēts un. Uh, skata daudzus izaicinājumus, kas paliek mūsu attiecībās ar Irānu. Te gan nav atsaucas uz cilvēktiesībām, sievietēm, minoritātēm un tā tālāk. Mums tagad ir konstruktīvāks pamats, lai iet uz priekšu. Parlamentam vajadzētu izteikties par šīm lietām neiejaucoties iekšējās lietās, bet eh, vienkārši tā, lai garantētu pamattiesības. Un to, ka tās tiek ievērotas, eh, balstoties uz starptautiskajām preferencēm un principiem. Bet eh, citādi ziņojums ļoti labs un iet pareizā virzienā. Mēs to atbalstām. Paldies! Jā, paldies. Es gribētu teikt. Uh Paldies Hovita kungam par um, izstrādāto dokumentu, un kā jau mēs uh, runājām, tas ietver daudz nozīmīgus uh, aspektus un izsaka um, arī vērtīgas prasības. Bet, protams, mans frakcijas vārdā es iesniegšu uh, grozījumu priekšlikumus. Es šeit domāju uh, pastiprināto sadarbību ar Irānu, nu, piemēram, vidas aizsardzības jomā un vidas uh, tehnikas jomā. Šeit mēs uh, varam izmantot daudz, ko lai uh, vidas uh, problēmas uh, Irānā pie Urmējas uh, ezera esošās problēmas, par tām jau tik daudz runāts. Un šie jautājumi ļoti mani interesē, tāpat arī energopolitika. Un Irānā ir jābūt lielām izmaiņām. Par tieslietām un tiesisko uh, drošību ir jārunā daudz kas, un uh, šeit ir runa arī par cilvēktiesībām. Es gribētu norādīt uz to, ka Irāna un drīzāk attiecībās ar mums ir ļoti būtiskas izmaiņas. Tās pāris pirmās reizes mēs sarunās, kad pieminējam cilvēktiesības reakcija, bija, nu, tāda pilnīgs, tā bija pilnīgs noraudījums. Un tagad var samērā brīvi par to runāt. Es domāju, ka šīs izmaiņas vajadzētu izmantot mūsu uh, Uh, izpratnē, un es domāju, ka šeit mēs varam daudz ko sasniegt, ja mēs uh, konkrēti runājam par noteiktām lietām. Esmu iepriecināts par sadarbību ar kolēģiem, un esmu pārliecināts, ka mēs uh, sastādīsim ļoti um, spēcīgu saturā uh, un uh, visiem pieņemamu ziņojumu. Paldies! Nie mogę rozmawiać. Paldies, priekšsēdētāji. Turpināšu poļu valodā. Nu, lai varu precīzi izteikties. Jānodrošina līdzsvars islāma pasaulē. Šī minoritāte jā, jāpasargā. Un eh, iespējams, ja Irāna nu, ar mums sadarbosies, tad pasaule varētu vērsties pret viņiem, sunīt varētu atbalstīt, tas varētu pasliktināt situāciju Sīrijā un uh, pēc tam varētu izraisīt arī Asad režīma krišanu un tad uh, atkal tūkstošiem kristiešu un dosies uz Eiropu. Mums vajadzētu um, panākt to, lai šī minoritāte respektētu islāma pasaulē. Nākamais runātais. Paldies priekšsēdētāji, kungs, un paldies Ričardam Havitam. Es domāju, ka tas ir labs ziņojums. Un... Viņa pieeja, ko viņš atkārtoja šeit, ir ļoti laba. Tā ir tāda detalizēta pieeja. Un tā nav tāda vienkārši nu, vispārēja, kur balts un melns, viss vai nekas. Uh, un uh, tāda tā kā izslēgto valsts un uh, partneru valsts. Uh, Irāna nevar būt pilnīgi izslēgta valsts, tā ir ļoti nozīmīga tajā uh, reģionā, bet nu, tas vēl nav normāls uh, parasts partners. Un šī pāreja notiek uh, soli pa solim, un par to ir jārunā tā, kā tas ir. Uh, pakāpeniski. Un, protams, kodola vienošanās tas ļoti nozīmīgs punkts ar Magarīnīku, un to jautājumu varam vēl skatīt. Bet, protams, ka šie noteikumi ir jāsaglabā. Un divi precīzāki punkti, tādi vērīgāki. Reģiona militarizācija, par to tiek runāts 20. pantā. Nu, nevajadzētu nonākt pie situācijas, ka tāda relatīva pozīcijas mīkstināšana kodola jomā novada pie daudz tādas ciešākas balistiskās problēmas, eh, kuru Irāna eh, turpina attīstīt. Un tas, protams, rada eh, satraukumu. Un arī par Sīriju runājot. Es atbalstu to, ka šī situācija mainās uh, un uh, lai, atbalsta, lai Sīrija būtu pie sarunu galda. Bet nu, mm, šī situācijas izmaiņa uh, task force jomā un cilvēktiesību izmaiņu jomā šeit nu, nav tāda pozitīva izmaiņa. No vienas puses jābūt atklātiem, bet no otras puses arī ļoti vērīgiem. Thank you, Chair. Paldies priekšsādātājiem. Vai Varu arī pateikties Ričardam par labi padarīto darbu pie šī ziņojuma. Es uzskatu, ka ziņojums ir ārkārtīgi relevants. Irāna ir svarīga valsts, un mums jāskatās, lai mūsu attiecības um, uh, būtu veselīgas ar šo valsti. Un um, īpaši man interesē visa šī problēma, par kuru runā Ričards, Proti eh, par to, lai pārliecinātu visu reģionu, kā attiecības attīstās pozitīvi. Man arī ir raizes par Sīriju un šī milzīga globāla problēma, un Irāna var eh, palīdzēt eh, atrisināt šo konfliktu. Un, un vajadzētu nodrošināt, lai Irāna arī nospēlē šo pozitīvo lomu, attīstot tālāk mūsu attiecības. Un nu, tad arī tuvies austrumos notiek tāda sektoriāla vardarbība. Ir vēl viena problēma, un arī šeit Irāna var palīdzēt. Uh, lai pārvaldītu šīs grūtības. Ja tas tā arī turpināsies un kulminēs, mm, tad eh, tas nozīmēs daudz lielākas problēmas mums visiem. Mēs pagājušajā nedēļā laikā jau redzējām, cik cilvēku zaudēja dzīvības tādēļ. Par cilvēktiesību aspektu eh, pilnībā respektēju Ričarda eh, darīto mm, arī iepriekš un mm, ļoti labi ka viņš ieņem šādu pozīciju, mm, bet eh, jāskatās, lai eh, te tiktu nodrošināta konsekvence. Lai mums neviens nevarētu pārmest dubult standartus. Tā kā mums nepieciešama visaptveroša pieeja šeit. Mm, ļoti labi, ka notiek sadarbība tik daudzās jomās. Tikai sadarbojoties mums būs eh, ciešākas attiecības. Un, uh, esam gatavi eh, ar grozījumiem atbalstīt ziņojumu un to virzīt uz priekšu. Paldies priekšsēdētāji divas lietas. Eh, ļaujiet pateikties referentam par lielisko tekstu, par Irānu un ļaujiet eh, izteikt pateicību Preida kungam par viņa kaismīgo atbalstu cilvēktiesību ievērošanai reģionā. Mēs piekrītam, ka cilvēktiesības ir universālas un, um, un tāpēc es. Uh, to atbalstu. Tā kā vajadzētu būt vērīgiem pirms noslēdzam mm, partnerības sadarbības nolīgumus arī ar centrālās Āzijas valstīm. Mums ir arī, ja mums būtu uh, uh, nu, pastāvīga delegācija Irānā, mm, tas palīdzētu arī ar PCA parakstīšanu, jo dīvaini, ja viens notiek bez otra. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Tehniskā piezīmē mums ir ierobežots laiks. Un referentam nevajadzētu dot pārāk daudz laika, jo viņš ierobežo citrunātāju laiku. Paldies. Ziņojums uh, nav gluži līdzsvarots, un mēs tā kā pjamies no mūsu vērtībām, no politikas līnijas. Eh, nevajadzētu ignorēt to, ka Irāna ir sadalīta cilvēktiesību jomā un demokrātiskuma jomā. Mm, tagad mēs uzņēmamies eh, eh, atbildību par šīm attiecībām. Mēs esam atbildīgi par sarunu risināšanu tādā veidā, lai palīdzētu cilvēkiem Irānā un ES. Sastarpējīgums ir diplomātijas pamats. Mums gan jāatceras, neskatoties uz iespējamo atklāšanas mirāžu, uh, Mm, Irāna tomēr uh, nav demokrātiskais uh, režims un uh, atbalsta Hezbollah un arī Sīrijas valsts iekārtu. Mm, nākamais mm, tiek ignorēta ziņojumā pārkāpumi, cilvēktiesību pārkāpumi un vēlēšanu procedūru pārkāpumi. Aptuveni. Mm, 60% kandidātu iepriekšējās vēlēšanās eh, tika uh, bloķēti savos mēģinājumos kandidēt, un uh, tas nozīmē nedemokrātisko procesu. Irāna joprojām izmanto nāves sodu. 2400 nāves sodi tika izpildīti pēdējo trīs gadu laikā, daudz vairāk nekā pēdējo 25 gadu laikā. Un Irāna ir vienīgā valsts, kas turpina uh, piemērot nāves sodu uh, mazgadīgiem. Ziņojumā rakstīts, ka Eiropas Savienība neiejaucas politiskajās izvēlēs, bet vēlas sadarboties, balstoties uz starptautiskiem principiem. Protams, cilvēktiesības ir starptautisks princips, un 2015. gadā Ahmeds Šahits, cilvēktiesība eksperts Irānā, apgalvo, kopumā situācija pasliktinājusies ar cilvēktiesībām Irānā. Nākamais ziņojumā rakstīts, jāatbalsta uh, Irānas pieteikums kļūt par PTO locekli, bet uh, militāris režīms, revolucionāra gvarde uh, īsteno ļoti stingru kontroli valstī. Uh, režīms uh, uh, ir veicinājis nabadzību. Uh, uh, pašu valsti un arī Sīrija un ir apspiedis pašu pilsoņus pēdējo gadu laikā. Vai tiešām mums uh, tik ļoti uh, jāslavē tagad Irāna? Nākamais runātais. Paldies! Es labprāt uh, gribēju teikt, ka uh, vēl vairāk nāsot izpilžu ir uh, Ķīnā, taču reiķināt uz iedzīvotāju skaitu, visaugstākais skaits ir e, Irānai. Pagājuši gadu vairāk nekā tūkstoši cilvēku tika e, izpildīts nāves sots. Un e, visbiežāk tas notiek publiski un uh, uz um, ceļamgrādu, lai visi varētu redzēt šo cilvēku, kam uh, izpild nāves sodu. Es uh, gribu teikt uh, referendam, ka mm, ziņojums nav, uh, iz, nav sabalansēts un es iesniegšu grozījums, kas būs vērsts uz to, lai būtu plašāks līdzsvars, lai arī es saprotu, ka Irāna var būt stabilizējošs faktors reģionā. Bet es gribu atgādināt, ka mm, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 14. pirms 13. un es domāju, ka cilvēktiesība aizstāvjiem ir pietiekam daudz laika, lai uzlabotu šo ziņojumu. Un paldies, paldies Ričardam Hovitam, saka Gāler kungs. Paldies par šo um, projektu. Es domāju, ka no nu vienas puses ir ļoti nozīmīgi, lai mēs izmantotu visu uh, sadarbības potenciālu. Un tu esi visus poten potenciālos aspektus un nozīmīgos aspektus pareizi uh, uzrādījis. Un Es atbalstu arī e, šo punktu par e, e, ES delegācijas atvēršanu. Neatkārtošu to, ko kolēģi teica par sabalansētību kopā. Man tas nedaudz atgādina šo ziņām, ko pirms aptuveni 15 gadiem par šo pašu tēmu rakstīju, jo tur bija līdzīga situācija, ka Tānija reforma prezidents bija stājies. Uh, um, pie amata izpildīšanas, un Mančulis arī uh, bija jaunievēlēts un um, gatavs reformām, un tiešām bija nu, tāda, tāda, tāds piesardzīgs izmaiņu noskaņojums, bet zinām, kā tas beidzās. Proti 2004. gadā uh, reformu kandidāti vairs netika pieļauti, un toreiz, kad uh, bijām tur vizīte, uh, kolēģi, uh, kurus nepie, kuriem neļāva um, būt par kandidātiem, uzsāka bada streiku. Nu, līdz ar to izmaiņas ir dažādas. Un dažādas izmaiņas var būt iespējams. Līdz ar to formālās un neformālās struktūras ir ļoti nozīmīgi. Formāli ir konstitūcija, ir prezidents un madzlis. Bet aiz tā ir tiešām no tie, kas, kam vairāk varas ir, un vismaz nevajadzētu nu to norādīt arī ekonomiskajā jomā. Uh, šī uh, bonjots, respektīvi aptveram 120 reliģiozie fondi, kas ļoti uh, plašā līmenī pārvalda ekonomiku. Tie ir tie, kas šajā jomā pieņem lēmumus, un es domāju, ka tas viss neatbilst PTO, kas uh, tur notiek. Līdz ar to tur ir tādas lietas, nu, par kurām arī vajadzētu arī rādi diskutēt, un arī par to vajadzētu uh, norādīt, uh, par to vajadzētu runāt šajā ziņojumā. Paldies! Thank you. Paldies. Es to nekēlos. Ļoti piekrītu uh, tam, ko teica uh, kolēģis Hake, un uh, arī Ričardam man jāpiekrīt. Um, Ričardam tur arī liela pieredze, un um, viņš lieliski koordinē lietas, bet, nu, vajadzētu saglabāt um, vesu prātu. Nevajadzētu sasteigt lietas. Uh, Irāna nav normāls partneris, tāda definīcija. Parasts partneris. Um, vajadzētu piedomāt pie šīs definīcijas um, un um, vajadzētu paturēt prātā, ka uh, Irāna tiek uzskatīta starptautiskajos sarakstos kā valsts, kas atbalsta terorismu, viena no top valstīm šajā ziņā. Līdz ar to, pirms mēs uh, iedziļināsimies uh, sadarbības aspektos, te vajadzētu piemērot šo lākumus testu un uh, paskatīties, vai, vai Irāna tiešām ir uzticama uh, partnerē. Runājot par nāvisodu, piektais uh, punkts tika pie, pie, pieminēts. Šodien mēs nosodām Bahreinu par to, par tās navas soda politiku. Nu, vai tad tas nav dubultstandarta piemērs? Piektajā punktā tas, kas ir rakstīts. Kā, kā tā, kāpēc ir atšķirīgas pieejas pret Bahreinu un Irānu? Dažreiz uh, totalitārais režīms apgalvo, ka mm, dažos gadījumos jāpiemēro navisots, jo neko, nekas cits ne, nepalīdz. Bet, nu, tas ir tā tipiska propaganda šādos gadījumos. Nu, jāskatās, uh, kas notiek ar Irānu, vai tā paliek šajā melnajā sarakstā, kad tā, tā tiks nosvītrota, tad, uh, tad varam skatīties tālāk. Mums būs arī grozējumi un ceram uz. Um, auglīgu sadarbību ar referentu. Nu, tā tad um, tautas partijas pārstāvs varbūt ēnu referents. Nu, pirmkārt, um, situācija ir tāda, ka mums vajadzētu no mūsu Eiropas puses izdarīt visu to, kas parādītu ka tās saistības, kādas ir pieņemtas, ka tās mēs respektējam no viņu no puses un no mūsu puses un to nevajadzētu uh, uh, aizainot uh, citām domām. Tas nozīmē, ka arī turpmāk ir nepieciešama uzticības veicinoša pasākumi un ka nepieciešamās kontrolas ir jānodrošina. Vienlaiks ir arī pareizi, kāds par to runāja, kā par krīzes risinājumu Sīrijā un Irākā un citu konfliktu risināšanai ir vajadzīga Irāna. Un uh, viss tas, uh, kas ir saistīts ar kariem tuvijos austrumos un uh, no tā izrietošās bēgļu traumas, ir tikai atrisināms, ja Irāna spēlē konstruktīvu lomu. Nu, no otras puses, tas tāpat ir sakāms par Saudi-Arābiju un uh, par tiem, kas uh, ir šajā spēlē iesaicīt. Un ja tas nedarbosies, tad tam arī būs bedīgs seks mums. Un tālāk, ja es raugos uz Irānas diskusiju vai šo iekšējo nostāju, jāsaka, ka nu, mūsu spēcīgā uh, uh, puse nav pārāk ātri sekot. Uh, notikumiem. Mums jāparāda konstruktīva atvērtība, bet arī jāsaglabā nu, tāda iekšēja cieņa. Citādi to varētu uh, saprast nepareizi. Ja es uh, redzu to, kā Vācijas ekonomikas uh, ministrs, ne tikai viņš, bet citi arī trīs dienas pēc uh, vienošanās uh, parakstīšanas uh, ārprātīgā ātrumā uz turieni dodas, un tad ir tāda tā kā konkurence, tad es nedomāju, ka, nu, no, mēs paši sev daram ko labu. Bet, nu, katram pašam jāzina. Un tāpat arī jākonstatē, Mihēls Gālers un citi eh, norādīja, ka tā ir divās daļās sadalīta valsts. Reliģiskā daļa, nu, drīzāk divējāds šis sadalījums politiskajā sistēmā. Reliģiozā daļa ir eh, stūrgalvīgs, eh, kā tas vienmēr ir bijis, ievēlot prezidentu Rohāniju un arī citas pārstāvis no valsts puses ir tāda plašāka atvērtība panākta. Tā var tikt arī demonstrēta, jo šai valstī ir steidzam nepieciešama sadarbība, ja vēl saglabāt iedzīvotāju atbalstu. Un tur ir labi izglītoti jauni cilvēki un tas um, dod savu ieguldījumu stabilizācijā. Bet um, tajā pašā laikā jāsaka, ka nu, ir izveidojusies laba iespēja, un es domāju, ka mēs varēsim izmantot šo iespēju, lai tur netiktu uh, veidoti kodolieroči. Nu, tas bija šādā izpratnē jo, uh, nozīmīgs. Un tālāk arī tāpat ir nozīmīga vienošanās, ka ja šajā kodoljomā noteikumi netiek ievēroti, tad uzreiz var sankcijas atkal ieviest Un es domāju, ja šī iespēja nebūtu iespējama, tad tas varētu arī ļoti ātri mainīties viss. Līdz ar to šo instrumentu noteikti ir jāpatur prātā un jāgarantē saprātīgu attīstību un soli pa soli risinājums, kā tas jau tika norādīts. Pozitīvā reģiona attīstībā. Un tagad jārādās, kāda ir arī iedzīvotāja vēlme, tā ļoti e, izteikta reforma un demokrātijas vēlme parlamenta vēlēšanās. Nu, piemēram, cik es atceros, bija tiešām ļoti tādi cerīgi rezultāti. Un jāsaka arī, ka ne visi varēja kandidēt. Šeit atkal šī teokrātiskā sistēmas puse darbojas, ka pirms kandidāšanas, kandidēšanas kandidāts pārbauda, vai viņi ir akceptējami sistēmai. Un tā ir atkal šī otra plus-mínus puse. Ir priekšrocības, ir trūkumi, un šādā izpratnē mums ir jādarbojas. Ričard, esmu iepriecināts, ka Mums ir iespējams attīstīt attiecības ar parlamentu, bet mums kā parlamentam nevajadzētu vienmēr uz turien doties. Mēs bijām tur, vienojāmies, un kā Irānas pārstāvji tagad šie ieradīsies, ielūgums tika izsūtīts pirms vēlēšanām, un tu ceļojuma laikā jau var teikt, ka. Uh, mēs atjaunojam mūsu ielūgumu jaunajam parlamentam, lai viņi varētu ierasties Strasbūrā vai Briselē. Bet divreiz, vien, viens pēc otras reizes tur braukt, to varētu arī no tajā pusē nepareizi saprast. Nu, ir jābūt zināmais lietu secībai. Sirsnīgs paldies. Referenta kungs, tagad jums vārds. Also, Herr Minister Jurek hatte sich noch gemeldet. Jurek. Dziękuję bardzo. Nasza dyskusja Jurekungs. Liels paldies! Mūsu debatēs mēs pilnīgi nevajadzīgi daudz runājām par nāves sodu. Šajā ziņojumā uzsvers būtu jāliek uz uh, drošības uh, bažām, kādas ir radušās Izrēlē un kas ir pilnībā pamatotas. Ir ļoti būtiski, lai Irāna nebūtu antisemītiskas propagandas avots. Mums eh, tāpat ir jānodrošina, lai jebkādas ziņas par reģionu drošību, jebkādi ziņojumi par šī, ziņa, par šī reģiona drošību, uh, norādītu, ka Irānai ir jārīkojas labticīgi. Tātad mums ir uh, tas jāpauž skaidros vārdos. Mēs nevaram dot tikai netiešas norādes. Nav nekāda iemesla, kāpēc mums vajadzētu to noklusēt. Te ir ārkārtīgi daudz mm, jautājumu, tā skaitā uh, islāmskās valsts um, izvēršanās, un šeit Irāna varētu būt pretspēks, bet neskatoties uz to visu, šeit pastāv problēmas. No otras puses, Irāna var radīt arī apdraudējumu konkrētiem reģioniem un arī Izraels valstī. Tieši tāpēc mums vajadzētu šeit izvēlēties tādu mm, nostāju, kas nav divdomīga. Un, ja runa par nāvesodu, tad, protams, ka tiesības ir jāievēro, ir jādomā par cilvēktiesībām. Tomēr mēs nedrīkstam aizmirst, ka uz eh, šīs zemeslodes pastāv demokrātiskas valstis, tā skaitā ASV, kas piemēro nāvesodu. Bet eh, mēs eh, neko nedaram, mēs neiebilstam pret to. Tieši tāpēc mums vajadzētu izvēlēties pareizo samēru. Mums vajadzētu atcerēties par Irānas lomu, um, Hezbola atbalstu, Izraels valsts apdraudējumu. Manuprāt, šie jautājumi ir daudz svarīgāki. Uzskatu, ka mūsu politika nav bijusi saprātīga. Arī mēs esam devuši savu ieguldījumu šī um, kāra paildzināšanā, un mums jāatcerās arī par tādām trešajām valstīm kā Krievija. Uh, Lielas paldies par šo pēdējo punktu. Es um, esmu mēģinājis stabilizēt attiecības ar Izraelu. Es ceru, ka jūs esat to ņēmuši vērā. Eh, savam draugam Prēdas kungam gribu teikt, ka es ļoti labi apzinos eh, šo potenciālo kritiku no jūsu grupas, un tieši tāpēc es ļoti uzmanīgi ņēmu izvēlējošos vārdus. Tātad te ir runa par um, jaunu. Uh, reģionālās uh, drošības struktūru, kur ir jāņem vērā uh, Irānas leģitīmās intereses. Un tāpat ir jādomā par šo reģionālo stratēģiju, kas ļaus cīnīties pret konfliktu šajā reģionā. Tāpat arī es gribētu ņemt vērā Kāna kunga komentārus par to, ka mums ir jādomā par deeskalāciju konfliktā starp uh, Izrēlu un Teherānu. Un ja ir runa par um, sektu politiku, tad parlamentam nevajadzētu to uh, padziļinātu, drīzāk to samazinātu, un es ceru, ka ar savu tekstu esmu gājis šajā virzienā. Lūdzu, vēlreiz paskatieties, es nevēršos šeit pret Saudi Arābiju, un es arī nevēršos pret Irānu. Šis ziņojums iestājas par mieru un par progresu. Varbūt jūs varētu vēlreiz ar svaigu aci to visu apskatīt. Paldies, eh, kundze! Uh, Jā, es, protams, saprotu, ka Irāna ir iet, mm, ieguldījusi arī daudz citu konfliktu attīstībā, bet mēs nevaram tos visus apskatīt šajā ziņojumā. Mm, piemēram, attiecībā uz Jemenu es nezinu, cik liela ir viņa ietekme. Eh, Libānā pašlaik eh, cilvēki eh, vairs nemirst un iespējams, ka viņi varētu uh, arī uh, nodrošināt uh, politisko samierināšanos. Tāpat, protams, ir jādomā par ietekmi uz Sīriju un uz Daešu. Dažādās valstīs šī ietekme ir atšķirīga. Šākas kundzei, kas, manuprāt, patiešām interesējas par šiem jautājumiem, es uh, gribētu teikt, ka ir notikušas vēlēšanas, un es, protams, dzirdēju, ko daudz teica par šo vēlēšanu kvalitāti. Nu, jā, man ir jārunā mikrofonā, bet man vienkārši patīk skatīties uz cilvēkiem, kad es ar viņiem runāju. Varbūt esmu vecmodīgs. Jā, dzirdēju, ko jūs teicāt par vēlēšanu kvalitāti, bet es uzskatu, ka šis datums varbūt ir nodrošinājis progresu. Tātad te nav runa par kodolīgumu pārrakstīšanu, te ir runa par jaunu stratēģiju Irānas un Eiropas Savienības attiecībām. Mēs eh, nepārskatām šo kodolīgu, mums bija rezolūcija, un Mogherīnī kundze viesojās parlamentā tad, kad mēs to skatījām. Tātad te ir runa par ilgtermiņa ziņojumu un ilgtermiņa pieeju. Tiem, kas saka, ka te ir runa par reformistiem un eh, senās nostājas eh, atbalstītājiem, tad uh, gribētu teikt, ka apsveicu uh, grozījumus, ko ir iesnieguši kolēģi. Vēl citi kolēģi teica, ka tā esot mirāža. Es neuzskatu, tā ir mirāža. Es domāju, ka te pavērās dažādas iespējas, bet vienlaicīgi mums ir jābūt realistiem. Kīlama kungs teica, ka šeit vajadzētu noteikt priekšnosacījumus. Uh, ka e, vispirms ir e, jādomā par cilvēktiesībām. Es absolūti iebilstu. Es domāju, ka mūsu grupās mēs varam par to diskutēt. Mēs arī esam izskatījuši grozījumus, bet es domāju, ka mums ir jāsaglabā šī e, ziņojuma tonis. July, the... Jūlijā ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Tagad septītais darba kārtības punkts. Šodien mums ir iespēja nodrošināt viedokļu apmaiņu ar Mugrīnī um, kundzi ir 20. gadskārta visatverošajam kodolieroču nolīgumam, un es uzskatu, ka šis datums ir ārkārtīgi būtisks, tas ļauj mums vēlreiz atcerēties, cik šis temats ir nozīmīgs. 164 uh, valstis uh, ir ratificējuši šo nolīgumu, šķiet nesen Angola kā valsts uh, to ratificēja, un es Domāju, ka uh, mums ir jāatcerās arī par 85 valstīm, kur tiek veiktas pārbaudes par instalācijām. Uh, tāpat mums ir jāatcerās arī, ka Ziemeļkoreja turpina veikt eh, testus. Neskatoties uz to, ka uh, Eh, šo nolīgumu ir parakstījušas tik daudzas valstis, šajā nolīgumā vēl ar vienu ir trūkumi, un mēs redzam, kā mēs saskaramies ar dažādām problēmām, ne tikai attiecībā uz testiem, bet arī uz pārbaudēm. Tieši tāpēc arī mums vajadzētu par to domāt. Tik tikko diskutējām par Irānu. Eh, liels paldies, Vederika, ka jūs ļoti daudz ieguldījāt vienošanās panākšanā. Uh, mēs esam panākuši to, ka uh, automātisms netiek pagarināts un ka šeit tiek uh, iekļauti uh, daudz ierobežojumi. Jebkurā gadījumā mēs vēlētos izmantot šo izdevību un uh, diskutēt par šiem jautājumiem, lai mēs varētu būt uh, politiski vēl aktīvāki. Es priecājos, ka pie mums ir ieradusies ne tikai augstā pārstāv vicepriekšādātāja, bet Eh, pie mums ir ieradies arī eh, izpildu sekretārs no kodolieroča eh, nolīkuma aģentūras. Liels paldies, ka varējāt ierasties. Un es gribētu jūs aicināt pabeigt šo viedokļu apmaiņu līdz pulkstens desmitiem, tāpēc, ka augstajai pārstāvē ir jādodas uz plenāru sēdi. Došu vārdu vispirms Magrīnī kundzei, pēc tam Serbau kungam, un tad būs viedokļu apmaiņa ar deputātiem. Lūdzu. Federika. Lielas paldies! Gribētu norādīt, ka esmu ārkārtīgi priecīga, ka varēju pie jums šodien ierasties, eh, jo īpaši gribētu pateikties Erbo kungam, ar kuru mēs bijām Vīnē pirms eh, dažām nedēļām, tad, eh, kad mēs svinējām 20. gadskārtu nolīkumam, un vienlaicīgi arī domājām par to, kas būtu jādara tuvāko 20 gadu laikā vai pat vēl ilgāk lai nodrošinātu, ka šis nolīgums darbojas un arī organizācija darbojas. Sākumā es vēlētos paust pateicību priekšādātājiem par to, ka viņš ir norganizējis šādu viedokļu apmaiņu. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski debatēt par šiem jautājumiem ārlietu komitejā. Eiropas parlamenta loma ir ārkārtīgi būtiska, un es pie tā vēl atgriezīšos. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi diskutēt par šiem punktiem ar jums. Es arī gribētu pateikties uh, uh, arī savām draugam Asīnes kungam, kurš šeit ir strādājis pēdējo gadu gaitā, viņš ir strādājis pie enerģijas jautājumiem, kas arī ir iekļauts šajā nolīgumā. Mēs strādājām ar viņu arī pirms es biju stājusies savā amatā, un es domāju, ka organizācija ļoti daudz ko guvusi no viņa darba. Šis nolikums ir ārkārtīgi būtisks. 20 gadus pēc um, līguma atvēršanas parakstīšanai 96. gadā uh, kodolieroču testi vēl nav pārtraukti, bet uh, tie noteikti netiek uh, veikti tik bieži kā pirms 20 gadiem. Uh, un ja tie tiek veikti, tad uh, sabiedriskā, sabiedrī, sabiedrība, kas uh, ir pārstāvēta šajā nolīkumā, pauž savu nosodījumu. Es domāju, ka šis nolīkums rāda ļoti labus pamatus mūsu darbām. Uh, šī nolīguma organizācija ir efektīva organizācija. Protams, ka mm, tā ir tāda nosacīta organizācija, bet tai ir ļoti laba pārstāvība. Šī organizācija spēja paveikt daudz vairāk nekā eh, kāda atsevišķa valsts, jo tā iesaista arī zinātniekus, lai attīstītu tālāk šo sistēmu. Tas ir patiešām iespaidīgi, un šie zinātnieki nāk no dažādām valstīm. Tīkls ir paveikts jau 95% apmērā, un uh, Eh, organizācija domā, ka pavisam drīz šis tīkls tiks paveikts pavisam. Es vēlētos arī pateikties saviem kolēģiem, kas ir veikuši tik ļoti nozīmīgu darbu. Vēlētos arī uzsvērt, ka starptautiskā tehniskā sadarbība ir ļoti būtiska. Eh, eksperti no, pat no tādām valstīm kā Irāna, Izrēla, arī no Krievijas un no ASV, un viņi visi sadarbojas, lai nodrošinātu eh, rezultātus. Ikviena valsts gūst labumu no šīs sadarbības, vai nu veidojot kapacitāti, vai arī strādājot pie tehniskiem jautājumiem. Es vēlētos norādīt, ka Eiropas Savienība un visas tās dalībvalstis ir spēlējušas ļoti nozīmīgu lomu šajā darbā. Eiropas Savienība ir un turpina būt eh, galvenā atbalstītāja šim darbam un arī šai organizācijai. Visas 28 dalībvalstis ir ratificējušas nolīgumu. Mēs regulāri mm, veicam arī informēšanas darbu attiecībā uz otrā pielikuma valstīm. Tās ir valstis, kas vēl nav ratificējušas un parakstījušas šo nolīgumu. Šo informēšanas darbu mēs veicām kopā, koordinējot darbu starp visām 28 valstīm. Mēs arī nodrošinām ievērojumu finansiālu ieguldījumu. Uh, Šajā organizācijā ir 18,5 miljoni eiro un sniedzam arī tehnisko palīdzību sekretariātam. Es jau pieminēju informēšanas darbu 20 pielikumu valstīm. Kā jūs zināt, šis darbs ir vajadzīgs, lai mēs varētu nolīgumu uh, padarīt universālu un lai šis nolīgums varētu stāties spēkā. Mēs jau īpaši strādājam ar šīm valstīm šo darbu veicam koordinēti, iesaistam arī mm, līguma organizāciju, mēs ņemam vērā arī drošības apsvērumus, risinām reģionālas problēmas, dažas no tām tika apspriestas tikai pirms dažām minūtēm. Mēs uzsveram galvenokārt drošības aspektus un to, ko civiliedzīvotāji varētu gūt no šī nolīguma un no nolīguma organizācijas. Uzsveram arī, ka šim nolīgumam ir jābūt uh, Eh, pilnībā piemērojamam un pārbaudāmam, un tas ir būtiski arī mūsu amerikāņu draugiem. Es jau īpaši uzsveru mūsu darbu ar otrā pilkuma valstīm, tāpēc, ka šeit īpaši loma ir parlamentiem. Esmu pati darbojusies dalībvalsts parlamentā, un tieši tad arī mums bija iespēja pirmoreiz tikties. Es ļoti labi zinu, ka um, darbs ar dalībvalstu parlamentāriešiem ir ļoti būtisks, jo galu galā uh, Lēmums par ratifikāciju ir parlamentu rokās, vismaz demokrātiskās valstīs, un tieši tāpēc informēšanas darbs un darbs ar parlamentāriešiem vai uh, starp parlamentāriem fórumiem ir ārkārtīgi svarīgs, lai radītu vajadzīgo augsni vienprātībai, lai varētu virzīt uz priekšu šo nolīkumu ratifikāciju. Protams, ka arī Eiropas parlamentam ir um, jāatrod vislabākais veids, kā varētu virzīties uz priekšu. Te varētu būt runa, teiksim, par rezolūciju vai par tīklu veidošanu, um, darbs starp parlamentārās sanāksmēs. Tāpat arī te varētu būt runa par um, koordinēšanas darbu, uh, varbūt uh, konkrēti deputāti varētu uh, runāt ar parlamentāriešiem no otrā pielikuma valstīm. Es gribētu norādīt, ka šīs nolīgums un šī nolīguma organizācija noteikti atbalstīs Eiropas parlamenta darbu. Uzskatu, ka mums ir vajadzīgā ticamība, mums ir arī nu, vajadzīgie līdzekļi un iespējas, lai iesaistītu visas iesaistītās puses. Es gribētu arī pieminēt, ka mums ir vajadzīgā kapacitāte, lai sadarbotos ar pilsonisko sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām, lai um, sazinātos ar parlamentāriešu tīkliem. Tātad te ir runa par atbruņošanos un daudziem citiem aspektiem. Tas varētu palīdzēt arī jūsu darbā. Pēdējais, ko vēlējos teikt, reģionālā dimensija. Šeit mēs iedzināmies aspektā, kas varbūt pat ir interesantāks no ģeopolitiskiem apsvērumiem. Personīgi esmu pārliecināta, ka vienlaicīga ratifikācija dažās valstīs varētu radīt ļoti interesantu pamatu notikumu attīstībai galvenajos reģionos. Uzskatu, ka darbs pie vienlaicīgas nolīguma ratifikācijas Indijā un Pakistānā dotu ļoti spēcīgu signālu, kas ļautu vērsties pret eh, kodolieroču pārbaudēm un varētu arī ieinteresēt eh, Sīriju un Izrēlu. Uh, Tas varētu varbūt radīt tādu kā reģionālu uzticēšanos un arī drošības veicināšanas pasākumus. Tad, tad no kodola ieročiem brīva zona varētu tālāk novest arī pie tādas zonas, kas ir brīva no masu iznīcināšanas ieročiem. Uh, mums visiem tas ir vienmēr bijis ļoti svarīgi, un mēs esam to atbalstījuši. Vēlreiz atkārtošu, ka te ir runa par tādu kā ciklu. Mēs varam varbūt gaidīt, kamēr um, situācija reģionā no, nomierinās, lai šādi soļi varētu tikt veikti, vai arī mēs varam veikt šādus soļus, lai uh, situācija nomierinātos. Uzskatu, ka šajā teritorijā uh, mēs varētu daudz ko iegūt, pat uh, vissarežģītākajos reģionos. Tas arī būtu viss, nu, un tagad došu vārdu sam draugam Lisīnām, lai viņš varētu uh, Mm, pastāstīt eh, vēl daudz ko vairāk, jo viņa pieredze ir daudz dziļāka, tāpēc, ka viņš ar to nodarbojas katru dienu. Liels paldies eh, visiem jums un arī viņām par šo iespēju svinēt 20. gada dienu tik eh, labā veidā. Tātad te nav runa tikai par svinībām, bet mēs varam iedzināties arī saturā. Liels paldies! Attiecībā uz starpparlamentāro dimensiju man radās ideja. Uh, Uh, septembrī mums būs uh, starpparlamentārā konference ar dalību valstu parlamentiem, un varbūt mēs varētu iekļaut šo jautājumu mūsu diskusijās. Lūdzu, tagad vārds doktoram Serbo. Paldies, priekšēdētāji! Mugarīnī kundze, liels paldies jums, godāmie parlamentārieši, godāmie deputāti, liels paldies, ka uzaicinājāt mūs. Uh, uz uh, šo sanāksmi, lai jūs informētu par visaptvarošo kodolieroču uh, izmēģināšanas aizlieguma nolīkumu. Kā jau Magirīnī kundze norādīja, mēs pirmoreizi tikāmies tad, kad viņa bija parlamentāriete. Uh, viņa pievienojās grupai, kuru es biju izveidojis pirms trīs gadiem. Mugrīnī kundze vienmēr ir izrādījusi mm, vadības vēlmes mēģinot panākt, lai šis jautājums tiktu skatīts visaugstākajā līmenī. Mums ir jāpievērš uzmanība šiem jautājumiem, un tas ir tāpēc, ka uh, nevis, nedaudzi cilvēki runā par uh, šo kodolieroču izmēģinājumu aizliegumu līgumu, bet Eiropai to vajadzētu darīt, jo Eiropa uh, pārstāv 40% no šīs organizācijas budžeta. Mēs veidojam starptautisko monitoringa sistēmu un pēc tam pāriesim uz uh, verifikācijas režīma pabeigšanu. Un to mēs darām pateicoties uh, tieši um, budžetam, ko saņemam no Eiropas Savienības. Tieši tāpēc mūsu pienākums ir informēt jūs par to, ko mēs esam izdarījuši ar jūsu finanšu un politisko atbalstu un kā ar jūsu vadību mēs varētu mm, mm, panākt vēl vairāk eh, starptautiskā miera un stabilitātes nodrošināšanā. Es eh, priecājos, ka es ierados mazliet ātrāk un varēju noklausīties jūsu diskusijas par Irānu. Man bija ļoti interesanti eh, dzirdēt deputātu pieeju Irānas jautājumos un to, kas tiks darīts tālāk. Uh, Mogherini kundze ir vienmēr iestājusies par to, ka šis visaptvarošais nolīgums būtu kaut kādā veidā jāiekļauj arī Irānas uh, nolīgumā. Domāju, ka šeit varbūt nav izmantota izdevība. Un, protams, jūs varētu teikt, ka es neesmu objektīvs, jo es esmu no šīs organizācijas un vienmēr runāšu par kodolieroču uh, izmēģinājumu aizlaikumu nolīgumu, bet uh, Uzskatu, ka tas ir viens no uzticēšanās veidošanas pasākumiem. Mēs eh, varētu aicināt Irānu izskatīt iespēju ratificēt šo nolīgumu, jo eh, Irānas vienošanās ilgtermiņā uh, Noteikti uh, ir skaidrs, ka Irānai vajadzētu ratificēt šo nolīgumu. Galu galā Irāna ir izrādījusi labo gribu. Esmu ticies ar Irānas ministru Zahrābī, un viņš vienmēr ir par to runājis, un mēs vienmēr arī esam teikuši, ka te ir jāizveido pakāpeniska pieeja. Ja Irāna ratificētu šo nolīgumu, tad Eiropai un arī jums, deputātiem, rastos iespēja pavisam lānu panākt, lai uh, šī nolīguma ratifikācija būtu daļa no vispārējās vienošanās ar Irānu. Tātad mēs uh, līdz ar to varētu panākt, ka Irāna atkal parādās uh, uz starptautiskās arēnas. Mēs runājām par Sīriju. Sīrija arī ir neizmantot izdevība. Ir skaidrs, ka uh, Eh, Sīrijas ratifikācija nav nepieciešama, lai šis nolīgums stātos spēkā. Taču, ja ir runa par uzticēšanās veidošanu šajā reģionā, eh, Sīrijai eh, pievienojoties ķīmisko ieroču konvencijai, mēs atkal šo nolīgumu esam likuši darba kārtībā. Šķiet, ka mm, prezidents Asāds varētu to ņemt vērā, tad mēs varētu panākt, ka abi šie tiesība akti tiek parakstīti un ratificēti Sīrijā. Uh, Mēs aicinām jūs, um, deputātus, ņemot vērā to, ko ir darījusi Mugarīnī kundze, uzņemties vadību. Vajadzētu vērsties pie šīm astoņām uh, atlikušajām valstīm un vajadzētu arī vērsties pie ASV, jo prezidents Obama uh, ir norādījis, ka jau 2009. gadā bija paredzēts nodot šo nolīgumu senātam ratifikācijai. Mm, mm, bet, diemžēl, parlamentā nav vajadzīgais vairākums, lai to varētu izdarīt. Prezidents tātad vēlas to darīt, bet eh, parlaments to nevēlas darīt. Tieši tāpēc parlamentāriešiem ir jāveic šie pienākumi, kā jau norādīja Mogarīnī kundze. Uz to norādīja arī priekšādātājs. Lēmums par eh, līguma ratifikāciju galu galā gulstas uz eh, parlamentāriešu pleciem. Uh, Eh, tie ir jūsu kolēģi šajās astoņās atlikušajās valstīs. Tieši tāpēc jums vajadzētu ar viņiem sazināties. Mēs eh, arī aicinām Eiropas Savienību rīkoties, tāpēc, ka nevar būt tā, ka jūs nodrošinat 40% no budžeta, bet pēc tam visu darbu atstājiet citu ziņā. Ir eh, pagājušie 20 gadi. Es ceru, ka mums nevajadzēs gaidīt vēl 20 gadus. Pirms eh, desmit dienām man bija tas eh, gods un prieks tikties ar premjerministru Netanjahu, lai runātu par visu aptverošo kodēlu ieroču izmēģinājumu aizliegumu nolīgumu. Mums bija ļoti uh, interesants diskusijas, runājām 40 minūtes, izskatījām dažādus reģionālus jautājumus un runājām arī par to, ko Izraela vēlas panākt starptautiskā jomā. Kā jūs zinat, premjers Netanjahu Eh, ir apņēmies doties uz Āfriku, kur viņš eh, viesosies ne tikai Austrumāfrikā, bet vēlāk arī Rietumāfrikā. Un viena no lietām, par ko mēs runājām, bija domāt par to, kā mēs varētu iegūt atbalstu Uh, tātad Izrēla varētu sniegt atbalstu šīm uh, attīstības valstīm, un tad šī sadarbība varbūt varētu izvērsties vēl plašāka. Līdz ar to tas varētu būt arī elastīgums attiecībā uz šo nolīgumu, jo viņiem nav ko zaudēt. Viņi var tikai iegūt. Viņi var iegūt simpātijas, viņi var iegūt arī atbalstu Izraels lomai starptautiskā mērogā. Un tad, protams, mēs pieskaramies arī Palestīnas jautājumam. Daži no jums aicina divu uz divu valstu risinājumu, un to vēlas arī starptautiskā kopiena. Mēs varētu risināt šos jautājumus reģionāli, bet mēs varētu uh, to visu pārnest arī starptautiskā mērogā. Mēs varētu palīdzēt arī uh, ratificēt šo nolīgumu. Es gribētu teikt, ka ar jūsu naudu esam paveikuši ļoti daudz. 90% jau ir pabeigti. Un tagad uh, Startautiskajai kopienai esam piedāvājuši ne tikai monitoringu un verifikācijas sistēmu, kas saskaņā ar sekretāra Kerija vārdiem ir viens no lielākajiem sasniegumiem pēdējā laikā, bet mēs šai starptautiskajai kopienai tātad esam jau daudz ko nodrošinājuši, neskatoties uz to, ka šis nolīgums pat vēl nav spēkā. Tika pieminēta arī Ziemeļkoreja. Ziemeļkoreja nav problēma. Es eh, gribētu eh, mm, izmantot vārdu vīlies. Eh, tad, kad ir runa par Ziemeļkoreju, tad neviens pat nerunā par šo nolīkumu. Ja Ziemeļkoreja izmantotu moratoriju, tad mēs būtu paspēruši vienu soli tajā virzienā, lai uh, atrisinātu problēmas Korejas pussalē. Bet, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz ASV, tad uh, Eh, šis nolīgums pat netiek pieminēts, ja runa par kodolieroču izmēģināšanu Korejas pussalā. Šeit mēs varētu nodrošināt daudz labāku sadarbību, mēs varētu izdarīt konstruktīvu spiedienu šiem jautājumiem. Galu galā te ir runa par 40% no jūsu budžeta. Tieši tāpēc jums tas ir jāaizstāv. Jums vajadzētu panākt, lai cilvēki uzskatītu, ka šis jautājums ir būtisks. Un tad mēs varētu arī virzīties lēnu uz to, lai šis nolīgums stātos spēkā. 20 gadus esam pie tā strādājuši. Es varētu runāt vēl vairāk, bet es domāju, ka būtu daudz labāk, ja jūs uzdotu jautājumus. Nu, Mogarīnī kundze runāja par starptautisko monitoringu sistēmu, par um, parakstītājiem. Es gribētu norādīt, ka tehniski mēs esam gatavi, bet mums ir vajadzība, vajadzīga jūsu vadība, lai mēs varētu īstenot šo nolīgumu. Paldies vēlreiz, ka uzaicinājāt ar jums tikties. Paldies! Es runāšu kā valsts pārstāvis, kas uh, uzņem CTBT uh, Vīnē un um, kā valsts pārstāvis, kas vienmēr gatava svinēt, uh, par ko lai arī būtu runa. Kodoli izmēģinājumi piesārņo vidi un politisko klimatu. Ved pie izolētības, bailēm un neusticēšanās. Valdības tērē milzīgas summas, lai izbūvētu šos nāves arsenāļus, un, bet mums jāskatās um, uh, uz to klimatu, kurā CTBT ir radies, ka, ja kāds ir apmeklējis uh, Eh, Hirošiem vai Nagasaki, nu, viņš neatgriežas mājās, tas pats cilvēks, mm, notiek dziļas pārmaiņas, un uh, eh, CTBT maina pasauli, un uh, mums uh, tas ir jāatceras un jāinformē citi. Tas ir svarīgi. Tad arī uh, komitejas zinātniskā ekspertīze uh, rūpējas par aizsardzību no dabas katastrofām, kad kodola Uh, spēka stacija Hirošimā tika iznīcināta Japānas uh, mm, valdībai. Uh, šī organizācijā palīdzēja brīdināt un par risku, un monitorings palīdz sap, izprast um, um, izmaiņu zemes garoza un paredzēt izverdums vai cunami. Tā kā mm, nolīguma ratificēšana uh, Uh, tas nozīmē, tā valsts, kas ner, neratificē nolīgumu, vienkārši neievēro mm, savu pienākumu kā starptautiskās kopienas sastāvdaļa. Un tagad um, 20. gada diena mm, CTBT ir um, kaut kas īpaši svarīgs arī mums parlamentā, un tas noteikti jāatzīmē pēc iespējas plašāk. Uh, Atvainojiet, tulkojums ir nedaudz uh, iekavējies, līdz ar to es uzreiz um, neuzklāsīju jūsu aicinājumu. Es gribu uzdot tikai īsu jautājumu, kā tirdzniecības attiecības tās, kādas mums ir, un uh, uh, kuros visos ir neizplastīšanas uh, klauzula izmantot kā īpašu spiedienu um, iespēju Indiju, Pakistānu, Izraēlu par tām domāju īpaši. Un uh, šīs valstis vai mēs nevarētu um, sākt ar līgumu par uh, veidu, kā diskutējam un strādājam. Jūs atceraties, ka runājam par to un pēdējais konferences laikā par um, neizplatīšanas uh, līgumu. Šeit vēlreiz jautājums. Uh, Vai šeit nevaram klauzulas, kas ir tirdzniecības nolīgumos ietverts, izmantot un šādā veidā virzīties uz priekšu? Paldies! Uh, thank you, Chair. Paldies priekšsēdētājiem un uh, lepni lūdzu mūsu viesi. Pirms uh, nokļūt Eiropas parlamenta biju arī uh, vicemērs uh, organizācijā mīra uzturēšanai, un esmu apmeklējis uh, kodola uh, bumbu iznīcinātās pilsētas, un uh, Tiešām satraucoši ir dzīvot pasaulē, kur tik daudz valstu vēl nav ratificējušas CTBT. Jautājums ir, ko mēs uh, vēl varam izdarīt kā parlamentārieši, pirm, lai palīdzētu jums mm, šai darbā. Mm, man izcelsme ir saistīta ar Indijas subkontinentu, un uh, te tika pieminēta Indija un Pakistāna kā uh, konflikta vietas, un um, tēm arī būtu interesanti uzzināt, kā varam palīdzēt. 90. gadu beigās mēs mēģinājām panākt, lai tuvie austrumi kā reģions būtu uh, bez kodolieročiem. Tagad notiek šie pakāpenis, šis pakāpeniskais darbs ar Irānu, un arī ir situācija ar Izrēlu. Daži uzskata, ka Izrēla ir uh, daudz kodola bumbu. Kā mēs varam um, risināt šīs problēmas uh, perspektīvā. Ļoti īsi. Saka Mugrīnī kundze. Par mūsu instrumentu izmantošanu, ieskaitot arī tirzniecības darījumus, uh, lai strīd spiedienu paskatieties um, uz otrā pielikuma valstīm. Uh, tas varētu novest pie pamatdiskusijas arī šeit palātē. Tur ir uh, Ziemeļkoreja, Ēģipte, Izrēla, Pakistāna, Indija, vēl dažas valstis, un pie katras valsts mums ir uh, spiediena instrumenti, bet uh, jātāms ir par politisko izvēli, izmantot tos vai nē šim nolūkam. Es labprāt uzsāktu šo diskusiju, apzinoties, protams, Tad runa eh, nav tikai, runa nav tikai par ekonomisko komerciālu ierobežojumu, bet par ģeopolitisku izaicinājumu arī. Bet labprāt uzsākšu šo diskusiju ar parlamentu, arī plenārsēdē, ja vajag. Kaut arī, uh, godīgi sakot, vakar, uh, vakarā plenārsēdē bija mazāk kolēģi klāt nekā šeit uh, komitejā šodien. Uh, Nu, tā kā jāskatās, uh, uh, cik auglīgi tas viss būtu. Bet man ļoti patīk strādāt komitejās, un, godīgi sakot, tas tāda ļoti laba atmosfēra un koleģiāla. Un, un, bet um, uh, tas tā blakus minot. Bet tālāk, um, kāpēc šis darbs ir tik svarīgs? Kāpēc Eiropas Savienība atbalsta CTBT arī budžetā? jo šis jautājums ir svarīgs pats par sevi, bet uh, šis jautājums ir tikpat svarīgs arī plašākā kontekstā. Es runāju par kodolieroču neizplatīšanas kontekstā, kodola drošības, drošuma kontekstā. Tas arī ir Eiropiešu darba kārtības aspekts ārlietu un drošības politikā. Un uh, tā ir uh, daļa no plašākas politikas, lai veidotu Eh, sadarbspējīgas reģionālas sistēmas pasaulē, mm, kas ir eh, Eiropā eh, kaut kas labi pieredzēts, bet ne vienmēr pasaulē, ne visur pasaulē pastāv šāda pieredze. Un es domāju, ka šāda sistēma uzbūvēšanā varētu veicināt labāku izpratni un labāku sadarbību ar atsevišķām pasaules daļām - Indiju, Pakistānu un citām, ko pieminēju un arī tuvajos austrumos. Domāju, tas, ko jūs darāt, tas, ko mēs darām kopīgi, ko jūs darāt ar mūsu atbalstu, tas uh, ir ārkārtīgi vērtīgi pats par sevi. Bet tam arī ir daudz plašākas politiskās perspektīvas un vērtības, kas ir izšķiroši mieru uzturēšanai pasaulē. Paldies priekšsēdētājiem. Magrīnī kundze runāja par tirzniecību, un, iespējams, es esmu labākā pozīcijā runājot par konstruktīvo spiedienu, par to izteikties. Jā, nu, teiksim, es labi pārzinu tirsniecības aspektus ar eh, manu valsti, Burkina Faso, ka, ka eh, spiediens eh, tiešām var palīdzēt. Piemērs. Kad eh, runāju valstīm kā Angola, un priekšsādātājs eh, pieminēja, ka Angola viena no pēdējām valstīm, kas ratificēja CTBT. Kad mēs ar viņiem runājām, eh, viņi vēlējās nepastāvīgu vietu drošības padomē, bet, nu, konstruktīvs spiediens tur bija vajadzīgs lai ratificētu CTBT, parakstīt IAA e papildu protokolu, un šis labais un konstruktīvais spiediens palīdzējis Angolai un attīstības valstīm pievienoties starptautiskiem fórumiem tīrā veidā. Mm, un es domāju, to pašu varam darīt citām valstīm. Zināmā mērā. Bet mums jāpiemēro līdzīgs spiediens. Un tagad uh, pievērsīšos jautājumam, par ko runā šobrīd Indijas uh, uh, pievienošanās uh, kodola pārsteiguma grupai. Kāpēc mēs tur tieši neesam iesaistīti? Kāpēc tur runāt par CTBT? Nu, teiksim, pastāv tāda, tādas pārsteidzošas balvas šajā diskusijā. Ja Indija, mm, Pakistāna un citas valstis pieslēdzas šai grupai. Uh, Tas nenāk no mums, bet ja runa ir par atbalstu uh, fórumiem kā Eiropas Savienība, tas uh, tomēr mums palīdz. Uh, teiksim, ja mēs runājam par zīvesaimniecību, zīvesaimniecības lietās nu, tiek zvejots. Principā, tur tad, problēmas varbūt ir mazākas. Jā, mēs runājam par kodolu izmēģinājumiem, tur uh, riski ir daudz lielāki un CTBT līdz ar to ir daudz lielāks īpatsvars. Es runāju par Indiju un Pakistānu, bet ar Izraēlu, Eģipti un mm, un citas valstis mēs varam uh, aicināt uh, kopīgi ratificēt šo tekstu. Tas ir grūti, bet tas nav neiespējami. Nekas nav neiespējams. Ar šādu pieredzi mums ir. Un, Mums ir 3 plus 3 sarunu formāts Irānā, kā pieredze šai ziņā. Tas prasīja ilgu laiku, bet tas ir izdarīts tagad. Magrīnī kundze. Tagad jūs uzdodat jautājumus, ko varam darīt CTBT un Irānai. Un tik tiešām var būt grūti sanākt visiem pie viena galda un runāt, bet jo grūtāk tas ir, jo auglīgāka varētu būt uh, šī darba rezultāti. Un um, citādi mūs gaida sūra realitāte. Un citādi mēs arī nevaram tik daudz ieguldīt CTBT neko nepanākot. Cilvēki beigu beigās teiks, neredzam gaismu tuneļa galā, nesaprotam, kāpēc visas šīs investīcijas notiek un nevēlamies tajā piedalīties. Un, uh, Un tāpēc Eiropas Savienībai tiešām jāvirza uz priekšu šis jautājums arī plenārsēdē, kā daži, daži deputāti teica. Kaut arī Magrina kundze teica, ka šeit zālē vairāk cilvēku klāt nekā vakar plenārsēdē, bet nu, plenārsēde tomēr ir augstāka instance, kur var pat runāt, un pat ja cilvēku varbūt nebūs daudz, bet rezonance būs skaidra un skaidra saklausām arī starptautiskajā kopienā. Cilvēks atdzirdēs, ka Eiropas Savienība ciena, respektē šo nolīgumu un um, vēlas iet uz priekšu ar to. Uh, Un eh, nu, tad tiešām jautājums ir relevants. Un, eh, paldies jums arī par šīs dienas uh, pasākumu. Augstā pārstāve uh, runā par šo jautājumu. Tas uh, palīdz virzīt uz priekšu CTBT, dažreiz arī finansiāli. Un es jums esmu ārkārtīgi pateicīgs. Tad bija drošības eh, konferences NATO organizētā konference Ljubljana. Tur es arī uzstājos eh, runājot par CTBT NATO kontekstā. Un daudzi tur vispār pirmo reizi izdzirdēja par CTBT, godīgi sakot. Lieliski, ka CTBT tagad parādās NATO rezolūcijās, un uz to mēs varam uzstāt. Un šādi vairāk valstu par to zinās. Tātad, ja kādā rezolūcijā jūs varat pieminēt uh, konstruktīvu spiedienu attiecībās ar valstīm, kas ir mūsu sarakstā, tad lieliski. Um, um, mēs vēlamies koncentrēties uz uh, uh, spēkā stāšanos, varbūt pēc 20 gadiem, bet uh, ceļojums uz šo mērķi ir garš, laikietilpīgs, darbietilpīgs, un um, šodien mums ir iespēja to pātrināt, un uh, mums jāizmanto šī izdevība. Uh, lai CTBT varētu pēc iespējas ātrāk stāties spēkā. Paldies! Paldies un daudz panākums jums eh, jūsu turpmākajā darbā. Mm, un, ja jums nepieciešams atbalsts, mēs esam te un gatavi uh, par to runāt, uh, to apsvērt, uh, runāt par to nacionālajiem parlamentiem un mm, pēc iespējas biežāk to pieminēt darba kārtībā. Paldies jums! one point more, please stay for a moment. Un tagad mums ir viens punkts uh, darba kārtībā palicis, tā kā pakavējieties nedaudz ilgāk šeit. Meine Damen und Herren, wir haben noch ein... Dāmas un kungi, vēl viens uh, punkts mūsu darba kārtībā. Es jau šodien pieminēju iepriekš, uh, ka uh, Junas laulātais pāris no Azerbaidžānas ir mūsu viesi. Tāpat arī viņu drosmīgā meita, kas mums aizvien um, lika pie sirds, ka darīt vairāk nekā mēs esam darījuši. Tas ir bijis veiksmīgi un um, tā dara meitas, kad runa ir par um, viņu vecākiem. Un es gribētu lūgt dot uh, iespēju viņiem um, pāris vārdus pateikt par situāciju viņu valstī, lai tad mēs varētu desmitos uh, pievērsties mūsu citiem uzdevumiem. Lūdzu. So. Nu tā tad. Tagad sāksim. Vielleicht sollen wir dann mit Herrn. Nu, tad mēs varētu Junos uh, kungu uzstāšanās pirmos. Two ladies together, no chance. <laughs> nu, tad, kad diskutē divas um, kundzes, tad nav vērts to pārtraukt. so not too long. So Mrs. Yunus has the floor. Tātad Jonas kundze vārds. Thank you. Paldies. Tas uh, ir uh, tiešām sarežģīti pēc uh, uzturēšanās cietumā uzstāties Eiropas parlamentā, tā kā man tiešām arī stress par to visu. Man tiešām jūs nevarat iedomāties, kā tas bija cietumā Azerbaidžānā. Nu, vispirms tās paldies. Arī Magrīnī kundzei par visu atbalstu, ko mēs esam ieguvuši. Es, mans uh, vīrs uh, Arifs un uh, visi draugi un kolēģi, kas bija cietumā pēc šiem represijām Azerbaidžānā. Liels paldies priekšsēdētājiem Šulcam, Elmaram Braukam, Lunačeks kundzei, Cipīrī un pārējiem. Bez jūsu atbalsta es tiešām nezinu, es uh, nevarētu iedomāties, ka es būtu brīvībā un uh, um, mana ģimene arī uh, tiesasprāvas laikā es tiešām tam neticēju kādreiz nonākt brīvībā. Es vēlos izskaidrot situāciju Azerbaidžānā nedaudz. Es domāju, ka Eiropā jūs tiešām nesaprotat, um, kāda tā ir par valsti un kādas valstis vispār ir Dienvidu Kaukazā. Bet mēs um, ja vēl padomu laikos esam uzsākuši uh, cilvēktiesību aktivitātes, un es nevaru salīdzināt tagad situāciju padomju savienībā. Uh, milzīgi uh, daudznacionāli cietumi, un tagad uh, Azerbaidžānā maza nacionāla mēroga um, iestāde uh, cietums. Azerbaidžāna šodien mm, ir um, Eiropas padomē, ir daudzās starptautiskās organizācijās, partnerības uh, nolīguma parakstīti daudzām valstīm. Daudz kas notiek. Daži kolēģi saka, ka uh, nav iespējams salīdzi, pielīdzināt Azerbaidžānu uh, padomju savienību, bet es gan nerunāju par Stalina laikiem, es runāju par Briežņu un Gorbačovu laikiem, bet atgriežoties pie Stalina laikiem. 1976. gadā mans vīrs uh, tika apcietināts par to, ka viņi mēģināja izveidot uh, organizāciju, kas būtu alternatīva komsomolam. Uh, bet e, izmeklētāji padomju savienībā teica, ka e, nevajadzētu e, likt viņu cietumā. Notika izmeklēšana, tas bija viss. Tagad Azerbaidžānā viņš tika apcietināts 2014. gadā, un ko izdarīja izmeklētāji, viņi uh, Uh, atkal sāka skatīt šo 76. gada lietu un uh, pasludināja viņu par ienaidnieku, valsts ienaidnieku, balstoties uz 76. gada uh, lietu. Un tad viņš tika spīdzināts un sists. Tagad viņam ir veselības problēmas modernā Azerbaidžānā, kuru viņam nebija toreiz, kad viņš bija pirmo reizi apcietināts un kad viņam bija 16 gadu padomju savienībā. Uh, Un lūk, šī ir moderna Azerbaidžana. Un lūk, um, kā notiek uh, cilvēktiesību uh, aktīvistu uh, darbs. Mēs cīnāmies par politisko ieslodzīto atbrīvošanu, un pirms Azerbaidžāna kļuva par Eiropas padomus valsti, manā sarakstā bija 760 vārdi, un mēs pieprasījām apvienot spēkus Armēnijā, Azerbaidžānai, Gruzijai cīnīties kopīgiem spēkiem. Un mēs pieprasījām īpašu reportāžu Eiropas padomē uh, pār situa politisko ieslodzīto situāciju mūsu valstīs. Un tad tiešām bija viens beļģu žurnālists, kas uzņēm, bija uzņēmies šo atbildību, un viņš lieliski pastrādāja, sagatavojas lielisku rezolūciju. Un uh, lielāka daļa no šiem 760 politiskiem ieslodzītiem tika atbrīvot. Tikai 17 cilvēki, kura vārdi bija šie sarakstā, joprojām cietumā. 2010. gadā jauns žurnālists no parlamentārās asamblēs Kristofers Štrāsē saka, pārņēma šo darbu, lai atbrīvotu politiskos ieslodzītos. Un tagad sarakstā ir jau 300 vārdi un viņam pat neiedeva vīzu, lai ierastos Bakū. Un Eiropas padome neko nevar darīt. Šī īpaši žurnālisti, bet ar īpašo uzdevumu, bet lūk, nekas nenotiek. Mēs nododam kolēģiem visus, visas lietas, kas ir mūsu rokās. Un 2013. gada janvāra sesija, kad notika diskusija, uh, par politisko ieslodzīto rezolūciju. Nu, nepietika balsu proti Eiropas padomas parlamentārās asamblējas pārstāvjiem uh, nebija iespējas uh, uh, piešķirt šo atbalstu. Un mm, līdz ar to zaļā gaisma uh, Uh, netiešā veidā tika piešķirta represijām, kas sākās īsi pēc tam. Opozīcijas līderis tika apcietināts, uh, vēl daži cilvēkiem sākās, uh, bija sācies represiju vilnis. Un sākot ar 2014. gada novembri, Azerbaidžana vadīja Eiropas padomes sanāksmes, un tieši tajā laikā dramatiski pieauga uh, Eh, politiski ieslodzīto skaits cietumos. Tieši to sešu mēnešu laikā. Pilsoniskās sabiedrības aktivitātes eh, tika bloķētas, žurnālisti, cilvēktiesība aizstāvji, viņi visi, viņus visus vajāja. Bet eh, daži man apgalvo, tā ir jūsu vaina, jums ir šī pieredze, jūs zināt, ka jūs apcietinās, tad dodieties prom. dodieties uz Nīderlandi. Mm, bet jūs zināt, mūsu institūts Azerbaidžānā bija ļoti populārs, saņēma daudz vēstuļu ar adresi Baku, uh, Leila Junus kundzei. Bez uh, ielas nosakuma, bez uh, mājas numura. Es esmu saņēmis šos, šīs vēstules. Cilvēkiem ir nepieciešams mūsu atbalsts. Un ne tikai pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem ir šis spiediens Azerbaidžānā. Vecāka gada gājuma cilvēki nevar brīvi dzīvot um, šai valstī. 2008. gadā institūtā ieradās uh, ģimene no Azerbaidžāna ziemeļa provinces 74, uh, 74 uh, gadus vecas ģimenes meitas mm, cieta, uh, jo šajā ziemeļu provincē policijas iecirkņa vadītājs piedalījās uh, cilvēku kontrabandas uh, noziegumos, un šīs meitenes uh, kļuva par upuriem. Mēs esam savākuši pierādījumus un esam izmeklējuši šo lietu, un tiešām uh, Uh, uh, policijas uh, iecerkņa darbība un līdzdalība šais noziegumos tika pierādīta, bet rezultāti policisti palika savos amatos un cietušie nonāca cietumā. Tagad Armēnija publisko informāciju par cilvēku kontrabandu. Tas ir labi. Azerbaidžānā tagad ir rīcības plāns, lai apkarotu mm, cilvēku kontrabandu. Kas to vada? To vada iekšļiet ministrijas darbinieki. Un kad mēs eh, esam iesnieguši visus materiālus par to, ka arī iekšlietu ministrijas iedēģi ir iesaistīti tajā, paš, tajā pašā noziegumā, eh, ko viņi uzsāka, iekšlietu ministrijā mani eh, apsūdzēja un uzsāka procesu pret mani par policijas darbinieku goda aizvainošanu. Un tad viņi atnāca pie manis un teica, tu stulbi rīkojies, tava meita būs nākamais upuris. Un, protams, mēs meitu 2009. gadā aizsūtījām uz Nīderlandi, lai viņu pasargātu, bet turpinājām mūsu darbu. Un 2011. gadā uh, mūsu birojā ieradās pilsoņu grupa un uh, pastāstīja par to, ka viņa viņa mājokļi tika sagrauti. Vairāk par 16 tūkstošiem Baku iedzīvotāju saskaņā mūsu uh, pētījumu tika padzīt prom no mājām, mājas tika sagrautas, jo uh, te vietā valdība izlēma būvēt pārkudi. 2011. gadā es publisko interviju uh, par uh, īpašumtiesību neievērošanu no Azerbaidžānā. To publiskoja New York Times avīze. Un uh, īsi pēc tam ar buldozēriem tika iznīcināta mūsu māja, kas arī bija institūta galvenā mītne. Bez brīdinājuma visu iznīcināja arhīvus, bibliotēku, dokumentus līdz pašam fundamentam. Azerbaidžānas tiesa uh, piesprieda mums kompensāciju par šo noziegumu, bet līdz šai baltā dienai neko neesam saņēmuši. Tā pilsoņiem Azerbaidžāna nav iespējas aizsargāt savas ģimenes bērnus mājokli. Un rezultātā vārdarbība mm, noved pie vairāk vārdarbības. Mūsu valstī ar, ar, armēņi uh, veido 20% no iedzīvotājiem, un um, tur gan pastāv tādas uh, kriminālās struktūras, uh, kas uh, ir klāt un kas praktiski valda uh, par visu valsti. Un, uh, viņa arī, viņam arī milzīga ietekme valdībā. Uh, Es tagad uh, dzirdēju par progresu Azerbaidžāna, par to, ka politiski ieslodzītie tiek atbrīvoti. Jā, mēs esam brīvi, paldies, bet uh, tiek apcietināti uh, aizvien jauni cilvēki. Manā sarakstā ir joprojām 148 vārdi. Un ko mēs varam darīt? Ko te var ieteikt vispār? Domāju, ka ļoti svarīgi sniegt patiesu informāciju par situāciju mūsu valstī. Protams, Human Rights Watch, Amnesty International, uh, OMCT uh, sniedz informāciju par represiju upuriem, bet uh, tieši runājot par opozīciju pilsonisko sabiedrību, bet ir arī miermīlīgie protestētāji, kas ir cietumā. Un šie miermīlīgie protestētāji ir cietumā tikai tāpēc, ka kritizē El Hamar, Hamarli. Un uh, uh, musulmaņu Azerbaidžānā Elham Alīv uh, Strasbūrā Eiropā sludina, ka garantē uh, stabilitāti, labklājību un drošību reģionā un atbrīvo valsti no islāmiskā terorisma draudiem. Uh, Nu, situācija īstenībā pilnīgi pretēja. Viņš apcietina, spīdzina, nogalina tūkstošiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvju. Īstenībā viņš mm, piespieda šos miermīlīgos protestētājus radikalizēties. Viņš pārņem valsti un mm, mēs esam pētījuši situāciju ar dažādām uh, radikālām islāma grupām. Mans vīrs par to publiskojas astoņas grāmatas un vienvielīgo oponentu situācija Kakazā tagad ļoti apdraudēta. Es ļoti labi atceros pēc padomju savienības sabrukuma. Es, esmu runājusi ar Eiropas ekspertiem un Viņa teica, jums nepieciešams pārējais periods, paskatieties Ēģipte, Mubaraku, Sīriju ar Asādu. Viņi pakāpeniski ir ieviesuši vairāk demokrātijas un Azerbaidžāna ies to pašu ceļu. Nu tā tagad mēs uh, sekojam Asādam, bet es nevēlos, lai rīt Azerbaidžāna būtu jauna Sīrija. Atcerieties, nākamā sadursme, nākamā revolūcija Um, notiks uh, iepriekšējās uh, padomju valstīs, uh, kur, um, kur, kuras ir musulmaņu valstis - Azerbaidžana, Tadžikistāna, Turkmenistāna. Mm, kas bija kamikādzēs Stambulā mm, šogad um, Kirgīzi un Uzbeki? Un kāpēc Ilham Alijevs ir diktators? Un viņš uh, neļauj cilvēkiem miermīlīgi protestēt. Viņš nevēlas atkāpties no varas, viņš nevēlas pieļaut uh, demokrātiskos procesus. Mums ir problēmas tagad ar uh, islāma pasauli principā. Un ja lietas nenorisināsies miermīlīgi, tad um, eks-padomju uh, musulmaņu valstīs uh, būs daudz vārdarbības. Noslēgumā liels paldies jums par laiku un uh, atbalstu. Ļoti svarīgi atbalstīt politiskos ieslodzītos uh, Eiropā, uh, nedalot viņus pēc reliģiskās politiskās piedarības - ebreji, musulmaņi, kristieši, visi kopā. Visi šie vārdi jāpieraksta mūsu sarakstā. Un nedaudz par Karabahu. Kāpēc netika panākts miers Karabahā? Nu, Krievija tas spēlēja milzīgu lomu. Pārdeva ieročus Armēnijai, Azerbaidžani, bet nepieciešama arī uh, griba, labā griba. Bet katram diktatoram nepieciešams uh, uh, ienaidnieks ārvalstīs. Uh, iekšējais un ārējais ienaidnieks. Pirms tam aprīlī Azerbaidžānā cilvēki pieprasīja nevis mieru, bet uh, pārtiku. Bet uh, īsi pēc tam parādījās arī politiski slogani uh, - atgriezīsim Karabahu, turpināsim karu. Pirms uh, tam pirms aprīļa notikumiem. Starptautiskā kopiena pieprasīja demokratizāciju un brīvību politiskiem ieslodzītiem, bet eh, pēc šiem četriem dienām tika pieprasīts pamiers. Nu, kurš tad ir uzvarējis? Um, Ilhams Alijevs ir uzvarējis uh, pēc šiem četrām dienām 2010. gadā. Azerbaidžānā tika izveidot izveidots eh, pirmais kopīgais eh, Azerbaidžānas armēņu saits internetā, lai risinātu publisko dialogu. Un jaunieši eh, sāka piedalīties aktīvāk šajā dialogā. Un tagad rezultātā mēs esam kļuvuši par armēņu spiegiem. Jūs zināt, kas notiek ar jauno paudzi Armēnijā. Viņi jums teiks, ka turki uh, ir ar, Armēnijas ienaidnieki. Azerbaidžāna mēs esam izanalizējuši mācību grāmatas, un mācību grāmatās ir rakstīts, uh, kas ir vainīgs. 8. gadsimta uh, armēņi ir vainojami šītu un sunītu vajāšanā. Uh, viņi to māca skolā bērniem. Tad šis konflikts turpināsies mūžīgi, un visi, kas iestājas pret to, nonāk cietumā kā armēņu spiegi. Mums visiem jācīnās kopīgiem spēkiem, parlamentāriešiem, uh, nacionāliem parlamentiem, protestētājiem, oponentiem, žurnālistiem, cilvēktiesību aktīvistiem pret uh, diktatūru, karu. Uh, Uh, par mieru un par brīvību, mūsu visu brīvību. Paldies! Sirsnīgs paldies! Paldies Jonas kundzei! Jonas kungam! Arī jūs meitai! Paldies par to, ka uh, stāstījāt par notiekošo. Un jūs varat uh, būt droši, ka uh, nezaudēsim Azerbaidžānu no mūsu redzes viedokļa un arī cilvēku tiesību situāciju. Tur būsim aktīvi, lai sasniegtu rezultātus. Tāpat arī tas jautājums, par ko jūs runājāt, par situāciju starp Armēniju un Azerbaidžānu. Arī šeit uh, Eiropas Savienībai jāuzņems um, spēcīgāku lomu, jo šī situācija nav par labu nevienam, ne Armēnijai, ne Azerbaidžānai. Līdz ar to mums vajadzētu um, aktīvāk strādāt, tā, uh, lai sasniegtu kompromisu. Tas būtu cilvēku interesēs, kas uh, dzīvo šajā reģionā. Es pats uh, esmu uh, dzīvojis sadalītā valstī un man ir uh, pieredze, ko tas nozīmē, ko tas nozīmē praktiski arī ģimenēm, ja tās ir sadalītas. Un mm, dažkārt man ir tāds iespējas, ka četru dienu karā, kas notika tie, kas uh, kūra uguni, pēc tam to arī dzēsa. Nu, runājot par Krieviju. Uh, sirsnīgs paldies un var tiešām būt, uh, es, esiet droši, ka durvis šeit ir uh, vienmēr atvērtas, uh, sadarbosimies ar jums. Un tiem, kas ir Eiropas Savienībā, dosim atbalstu. Paldies arī uh, sirsnīgs Nīderlandes varas iestādēm par to, ka viņas uh, tik ātri un nebirokrātiski, uh, kā uzzināju, uh, ir reaģējuši uz jūsu patvērumu uh, pieprasījuma uh, iesniegumu. Būtu labi, ja tas tā vienmēr būtu. Un uh, sadarbojoties uz šī uh, pamata visu labi jums uh, nākotnē uz uh, darbiem. Un ceru, ka kādreiz eh, varēsiet atgriezties jūsu valstī, kurā būs labāka situācija, labāka apstākļi, vairāk drošības un uh, viedokļu brīvība. Sirsnīgs paldies, ka ieradāties uh, pie mums. Thank you.